Good day. Good day, everybody. Labdien! Mēs šodien atsāksim darbu. Arī šodien ir tikpat gara darba diena paredzēta kā vakardiena, bet tāda ir dzīve. Sāksim ar 12. darba kārtības punktu Juri un Libe sanāksme attiecībā uz programmu tiesiskums laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Mēs uzklausīsim uh, ziņojumu projekta prezentāciju programmai tiesiskums laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Divi referenti, mūsu kolēģis Filips Klējs no jūri komitejas un uh, Luigi Berlinger kungs. Šis priekšlikums, kā jūs zināt, tiek skatīts parastās likumdošanas procedūras ietvaros. Atbildīgās komitejas ir Liba un Juri, kas sadarbojas 51. reglamentu pānti ietvaros. Liba Juri kopīgajā ziņojumā ir atspoguļot referentu lieliskā sadarbība. Un pirms es dodu vārdu referentiem, es gribētu norādīt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. jūlijas, pulkstens 12. Grozījuma izskatīšana notiks 19. septembrī, savukārt balsojums ir ieplānots 26. novembrī. Un tagad es došu vārdu Lībe, o, es atvainojos, saka priekšsēdētājs Jūri vicepriekšsēdētājiem, Kastiks kunga, kundzei, lai viņi varētu izteikt dažus komentārus Un pēc tam es došu vārdu referentiem, lai viņi varētu prezentēt savu ziņojumu. Lūdzu, Gastiks skundze, jums vārds. Es gribētu pateikties jums priekšsēdētāju kungs un paldies uh, kolēģi. Es gribēju tikai vēlreiz ap, atkārtot to, ko teica prezidentūra, šeit ir dosieri, kur um, mēs strādājām kopā ar Lībe un jūri komiteju. Te ir lielisks sadarbības piemērs kopš, kas ilg, ilgāku laiku. Un um, mēs turpinām darbu pie ekso, esošajām trim programmām. Tātad, um, Tās ir trīs programmas - civilu tiesiskumu, kriminālu tiesību un narkotika apkarošanas un informācijas programma. Mēs gribam veicināt tiesisko sadarbību no 2014. līdz 2020. gadam. Mēs zinām, ka ir piešķirts noteikts finansējums šo programmu atbalstam tiesību joma un e, Mēs domājam par pārobežu jautājumu, kas nav pietiekami ņemts vērā sadarbības plānos. Tad ir aploksne finansējuma, kas ir paredzēta šīm programmam. Tad ir 200 472 miljoni eiro ir finansējums, kas ir piešķirts šai programmai. Tas ir fiksēts daudzums. Tātad šī finansējumu aploksne ir apstiprināta daudzgadu finansu schēmas ietvaros 2014-2020 gadam. Šīs divas komitejas, kas strādāja pie šī dokumenta, projektā ir saņēmušas arī daudz um, grozījumus. Mums ir jāfokusējas tagad uz grozījumiem, mēs precizējam mērķus, pasākumus, tiesiskuma programma. Mēs gribam uzlabot caurskatamību, arī rezultativitāti. Un mēs esam gatavi uzklausīt jūsu viedokļus, mēs jums uzticamies. Un Jau tagad mēs varam teikt, ka šis ziņojums ir apmierinošs, ļoti konstruktīvs. Es gribētu diviem eh, ēnu referentiem pateikties, Berlingera un Klejus kunga. Tie divi referenti, kas strādājuši kopā. Un mēs arī strādājam ar komiteju priekšlikumiem. Liels paldies visiem vēlreiz. Un tagad es došu Lopesam Agijāru kungam vārdu, lai viņš varētu turpināt vadīt šo sanāksmi. Paldies. Paldies, un tagad mūsu referentes neredz Berlingeru kungu zālē. Viņa jau ieradīsies tūlīt. Bet, ja kurā gadījumā mūsu komitejas referents Flēskungs ir šeit, tā kā jums vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāja tiesiskuma programma, par ko mēs eh, rakstam savā ziņojumā, ir eh, trīs programma dabisks fakts, tātad pilsonības programma, narkotiku novēršanas un informācijas programma, kā arī eh, krimināltiesība programma. Ir daudz jautājumi, kas uh, ir parādījušies pārāk maz eh, elastības procedūrās. Daudz joms bija tādas, kur nevarēja saprast, kur Eiropas Savienība deva pievienoto vērtību eksistējošām nacionālajām tiesiskajām sistēmām, fondu nevienlīdzīgs sadalījums, kā arī trūkst tādu konkrētu kritēriju, ar kuriem būtu iespējams izvērtēt iniciatīvas darbību. Ziņojumā, kas šobrīd ir jums priekšā, referenti Beringer kungs un es pats, mēs esam centušies galveno uzmanību pievērst šiem jautājumiem. Mēs domājam, ka projekti, kas tiek īstenot šīs programmas ietvaros un kas tiek finansēti, ka tiem ir um, jārada Eiropas mēroga pievienotā vērtība, un mēs uzskatām, ka tas nozīmē to, ka šī, šīs programmas nes reālu pienesumu Eiropas tiesiskuma jomā, un te varētu būt runa par maza mēroga vietējām iniciatīvām. Tajā pašā laikā, protams, būtu jāievēro subsidiaritātes princips, kā to nosaka līgums. Mēs domājam, ka šādi maz, šādas mazākas mēroga iniciatīvas varētu notikt arī pārobežu režīmā, kas attiecas uz geogrāfisko sadalījumu. Mēs centāmies panākt tādu vienlīdzīgu sadalījumu, un mēs domājam, ka arī valoda faktors šajā ziņā var būt būtisks jautājums. Dažkārt kādas valodas nezināšana no tiesību sargājošo iestāžu puses nozīmē, ka uh, nav iespējams izpildīt programmas mērķus un uh, panākt uzticību un uh, lielisku sadarbību. Un tieši tāpēc galvenie dokumenti, ko izstrādājusi komisiju, jānorāda, ka šie dokumenti bija angļu valodā un Tas būtu tāds kā netiešs veids parādīt, ka visiem, kas piesakās uz šo programmu, ir jāprot angļu valodu, bet, protams, ka tā nav, jo pieteikums var iesniegt arī citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, bet beig beigās cilvēki vienkārši izmanto angļu valodu, tāpēc, ka pamatdokuments ir pieejams šajā valodā, un tā tas arī dzīvē notiek. Es domāju, ka tas pavisam noteikti var ietekmēt geogrāfisko uh, līdzsvara tīpaši tajās valstīs, kur angļu valoda nav tik plaši izplatīta kā otrā svešu valoda. Un es domāju, ka Eiropas Savienībā ir kāds ļoti būtisks princips. Mums ir jācenšas eh, visur, kur tas ir iespējams, visas oficiālās valodas uzskatīt par vienlīdzīgām. Un finansējums, kas ir pieejams valoda apguvēja eh, tieslietu jomā iesaistītajiem, tam ir jābūt arī vienlīdzīgi sadalītiem un jāraukās, lai pēc iespējas vairāk dokumentu tiktu tulkoti arī citās Eiropas Savienības valodās. Skaidrs izvērtējums, caurskatāmība iedzīvotājiem. Šie jautājumi ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies nodrošināt, ka programma labi sākas. Mēs arī atsaucamies uz ikgad ziņojumu par stāvokli programmas īstenošanā, un varbūt arī 17. gadu varētu īstenot vidējā termiņa izvērtējumu, un beigās ap 20. gadu tad būtu galīgais novērtējuma ziņojums. Mēs ierosinām komisiju pielikt papildu pūles, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību, bet īpaši attiecībā uz internetu vietni. Uh, šī šāda vietne jau pastāv, bet mēs ierosinām, ka šai vietnei būtu jābūt ar detalizētāku informāciju, lai cilvēki ne tikai varētu izlasīt vārdus, bet arī iedzināties informācijā un pārliecināties, ka komisija cenšas uzlabot šos jautājumus. Un mēs domājam, ka tas ir ļoti būtiski. Vēl viens svarīgs aspekts ir saistīts ar zinām projektu daudzumu ko varētu īstenot šīs iniciatīvas ietvaros, bet konsultācijās ar ēnu referentiem šķita, ka pastāv vienprātība, kas uh, neļautu zinām projektu iekļaušanu šajā, pro, projekt, šajā programmā. Un tas nenozīmē, ka mēs uh, nenopietni izturamies pret šiem citiem projektiem. Uh, bet mēs uzskatām, ka aspekti, šie aspekti jau ir apskatīti apsvērumu daļā. Par narkotikām runājot. <clears throat> Tā ir liela problēma, kas ir jārisina ļoti stingrā veidā, tā ir jāiesaista policija, ir jābūt attiecīgiem profilaktiskajiem pasākumiem un uh, pienācīgai apmācībai. Sarunās šķita, ka Komisija un padomu uzskata, ka pašreizējās programmas aspekti cīņai pret narkotikām jau ir ietverti, un es gribētu teikt, ka finansējums, kas šiem mērķiem ir piešķirts, tam būtu jāpaliek spēkā, un to nevajadzētu grozīt, un tāpēc mēs uzskatām, ka uh, šai te narkotika apkarošanas programmai šajā kontekstā būtu jāturpinās. Es vairāk kārt esmu dzirdējis, ka šo programmu finansē ir tāda ļoti pieticīga summa, un tā varētu būt, ja mēs paraugamies uz kopējo Eiropas Savienības budžetu, bet ja ir budžets, kas ir sasniedz gandrīz 500 tūkstošus uh, eiro, tad es domāju, ka mums ir eh, jāraugās, lai šie pieejamie līdzekļi tiktu iztērēti tādā veidā, lai ja eh, no tiem tiktu gūt pēc iespējas lielāka pievienotā vērtība, jāparaugās uz kritērijiem un iespējām, kā izvērtēt. Es domāju, ka tas ir solis pareizā virzienā, un es gribētu pateikties jūrī komitejai, sekretariātam un eh, kolēģim Berlingar kungam par ļoti pozitīvo sadarbību kas man līdz šim ir ļoti patikusi. Es redzu, ka jau ir pienākuši ierosinājumi, kā tekstu uzlabot, un es būtu ļoti priecīgs arī papētīt citus ierosinājumus. Paldies, Klais kungam! Cik tālu man redzams, es laikam esmu vienīgā, kas kā ēnu referenta no Lība komitejas vēlas uh, runāt. Nē, tā gan laikam nav. Nu labi, tad jums došu vārdu jo es uz desmit minūtēm aizstāju priekšsēdētāju. Lūdzu, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Vanda Kampa kungs. Es gribētu pirmkārt pateikties referentam par labo sadarbību, kas mums ir līdz šim bijusi. Es domāju, ka mēs esam viensprāts visos galvenajos jautājumos, kas ir pelnījuši mūsu uzmanību šajā ziņojumā. Jurija, vicepriekšsēdētājs jau par to runāja. Te mēs nerunājam par summu, kas ir atvēlēta šai programmai, bet es domāju, ka ir labi, ka mūsu attiecīgajās komitejās mēs apzināmies šo pienesumu jau mūsu draugi no parlamenta budžeta komitejas un uh, mūsu draugi no reģi ģenerāla direktorāta un lauksaimniecības uh, no, no, no re, reģi komitejas un uh, un citi kolēģi ir nu, norūpējušies par šo jautājumu. Mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem attiecībā uz to, kādu jomu mēs aptveram. Es redzu, ka šajā gadījumā piešķirtais līdzekļu apjoms nav liels, un tāpēc mums ir jācenšas savu darbu paveikt vislabākajā veidā. Kas attiecas uz tiesnešu apmācību ju un juristu advokāta apmācību Eiropas likumdošanas piemērošanā. Visu laiku mēs esam centušies saprast, ko darīt, bet mēs joprojām būtiski atpaliekam. Mums ir jāraugās, lai tik nodrošinātu labāku apmācību un plašāku apmācību visiem tieslietu sektorā iesaistītajiem. Referents jau pieminēja valodu jautājumu, un es arī gribētu savu komentāru pievienot. Es domāju, ka ir piemēr, būtu piemēroti, ka tieslietu nozars pārstāvja Eiropā varētu pārvaldīt galvenās Eiropas Savienības valodas, un es piekrītu, ka mums ir nepieciešama papildus valoda apmācība. Izskanēja jautājums par dažādiem institūtiem, institūcijām, vai vajadzētu uh, programmā atsaukties uz šo institūtu skaitu. Tas ir sarežģīts jautājums, jo dažkārt ir tā, ka ja noteikumos, ka institūti nav pieminēti, tad tie tiek izlaisti, bet es domāju, ka referenti ir atraduši ja piemērot risinājumu un vēl priekšsēdētāji. Ko mēs grasamies panākt ar šo programmu? 19. un 12. grozījumā ir arī pateikts, ka mums ir jāspēj izmērīt sasniegumu, un tas, protams, ir vēl viens punkts, kas ir pelnījis mūsu uzmanību, un nākotnē par to mēs varam runāt. Tad vēl divi atsevišķi jautājumi. Mēs piekrītam, ko referents sacīja attiecībā uz narkotika apkarošanas programmu un tīpaši par profilaktiskiem vai preventīviem pasākumiem. Uh, Es ceru, ka komisija šodien varēs sniegt mums kādu informāciju šajā sakarībā un pastāstīt mums, kādā veidā šajā stru un kur šajā struktūrā mēs atradīsim preventīvos pasākumus cīnīties pret narkotikām ar represijām. Nu, šajā ziņā Nīderlandē mums ir negatīva pieredze un jāraugās ļoti uzmanīgi, ko darīt. Tad jautājums par deleģētiem aktiem parlamentā. Un šeit es gribētu īpaši vērsties pie jūrija referenta. Ir, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments var saglabāt savu ietekmi šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu Grīsbeks kundzei, un arī Berlinger kungs uh, dod šurpus pie mums, un pēc tam tad es viņam došu vārdu. Lūdzu, Grīsbeks kundze. Merci beaucoup, uh, mesdames. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Passer la parole rapidement au nom. Paldies, ka devāt man vārdu. Un es ļoti ātri. Gribu izteikties, gribu pateikties arī referentiem, gribu pateikties par lielisko darbu pie šī komisijas teksta. Rezultātā mums ir ļoti labā sadarbībai, un mēs esam visi gatavi pie tā strādāt un konkretizēt uh, vienkārši loģiskā, lasāmā veidā par um, pamatu ņemot šo tekstu, Un programmas, mūsu trīs programmas - civiltiesību, krimināltiesību un narkotiku apkarošanas jomā. Es eh, jau saprotu un dzirdēju, ka būs darbs pie grozījumiem, un mums ir jāstrādā, lai veicinātu apusēju uzticēšanos ne tikai starp valstīm, bet arī pret pilsoņiem. Uh, un mums ir jāstrādā pie juridiskās kultūras, kas eh, ļoti eh, skaidri arī cauri referentu darbu. Un mūsu galējais mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības lomu šai jomā. Es eh, saprotu, ka ir budžeta ierobežojumi, bet pats svarīgākais eh, ir atzīmēt pārobežu sadarbības jomu, ja šī sadarbība uh, tiesību jomā nepieņem noteiktu formu un regulējumu, tad mums būs arvien grūtāk strādāt un ievērot mūsu tiesību normas. Darbs ir lielisks, un es arī atbalstu grozījums, kas papildīt komisijas tekstu. Um, mēs uzskatām, ka šeit ir jābūt vērtībai pilsoņiem. Ja Un šeit gribētu runāt par trim lietām. Vispirms vienkāršošana. Vienkāršošana nozīme uzlabot pieju šīm programmām, ņemot vērā tos rezultātus, kas jau ir senāk, panākti pie šī darba. Un ir jāizmanto uh, piemēram, tās iespējas, ko piedāvā Eiropas Savienība izglītības jomā, to varat izmantot daudzas dalībvalstis, tāpēc eh, tekstā varētu uzlabot mm, šu, dažādu iespēju pieejamību un tāpat, kā teica mani kolēģi, viņa atzīmē, ka nav varbūt šajā jomā bijuši īpaši, īpaši panākumi. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst principu, ka mums ir vienotība dažādība, jādomā par e, valodu izglītības e, nozare, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, par ko nedrīkstam aizmirst. Vēl arī vēl pēc vienkāršošanas nedaudz. Es gribētu piedāvāt kolēģiem padomāt par tādām lietām, kā monitorings, arī vidējs posma ziņojuma publikācija, tas viss uh, varbūt palīdzētu uh, mums cīnīties ar nezināšanu vai informācijas uh, trūkumu šai jomā. Tad ir nepieciešams regulārs monitorings, tas ļautu arī komisijai nodrošināt to, ka dalībvalsts izmanto labāk visus instrumentus, rīkus, par kuriem varbūt dažkārt eh, cilvēki vienkārši nezina. Un vēl trešais komentārs no manas puses. Tas, eh, ņemot vērā eh, šo finansējumu aploksni, uh, kas, protams, ir ļoti svarīgs jautājums. Mums vajadzētu definēt mūsu prioritātes. Ja mēs definējam mūsu prioritātes, tad vajadzētu varbūt koncentrēties uz programmām, kas dod lielāku vērtību, kam ir tāda eiropeiska dimensija. Un tāda veida programmas būtu liela prioritāte mums. Un vēl pašās beigās es gribētu atgādināt īstenībā kaut ko tādu, ko jau komisija teica. Tātad es gribu runāt par juristu izglītību. Šeit ir jārunā ne tikai par valodas apmācību, bet arī par praktisko apmācību. Tāpēc uh, mums, e, jums ir jā, jābūt tātad attiecīgai juridiskai telpai, un tāpēc arī mums ir jāapmāca dalībnieki, kas nedarbosies. Paldies! Saka priekšsēdētā, es lūgtu jums visiem izteikties īsāk, jo Berlingera kungs ir ieradies, mēs gribētu dzirdēt arī komisijas pārstāvu un prezidentūras pārstāvis, un laika mums nav. Berlingera kungs, lūdzu jums vārds īsi apkopojiet atzinumu ko sniegusi jūri komiteja. Jūs esat līdzreferents šajā jautājumā, lūdzu. Paldies. Vispirms es gribētu atvainoties par to, ka esmu nokavējies. Es atzīstu savu vainu, esmu pilnībā vainīgs, esmu ārkārtīgi samulsis šādā situācijā. Es atzīstu savu lielo vainu ar kolēģi klas, klasu mēs strādājām pie kopīgas vienošanās un tagad jūs redzat mūsu kopējo atzinumu, tas ir mūsu kopējā darba rezultāts. Vēl gribētu atzīmēt, ka mēs spējām sadarboties un panācām ļoti labu sadarbības līmeni. Mēs izpētījām komisijas priekšlikumu par tiesiskumu programmu. Laika posmām no 2014. līdz 2020. gadam. Tā ir programma Tiesības un pilsonība. Tā ir ļoti interesanta programma. Mēs e, piekritām arī galveniem mērķiem, bet arī piedāvājam dažus grozījumus, kurus tagad izklāstīšu ļoti īsi. Uh, Es runāšu, protams, par to dokumenta daļu, ar kuru strādāju tieši es. Tad viena no tēmām, par ko runāja arī iepriekšējā runātāja, ko varētu papildināt, tas te ir tieši saistība ar Stokholmas programmu. Mm, Stokholmas programmai nav bijusi pietiekami liela nozīme piešķirta komisijas priekšlikumā, un Stokholmas programmā Mums ir ne tikai Eiropas tiesiskuma telpa pieminēta, bet um, Stokholmas programmā ir arī tāda veida aktivitāti, kas veido Eiropas tiesiskuma telpas pašas pamats. Mums ir jābūt tiesiskai kultūrai, ir jābūt advokātiem, tiesnešiem, maģistrāta tiesnešiem, kas strādā attiecīgi katra savā jomā un kas ir saņēmuši attiecīgu apmācību. Apmācība notiek saskaņā ar valsts tiesisko tradīciju. Šīs tiesiskās tradīcijas ir dažās, dažādās valstīs, bet visiem šiem dažādajiem cilvēkiem ir jāspēj atrast tādu kā kopsaucēju, e, tīpaši saskaņojot e, civiltiesības un paražtiesības kā tādu elementu. Un ja mēs gribam radīt tādu jomu, kur Eiropas likumdošana tiek īstenota, tad šeit mēs nerunājam par Eiropas tiesām tikai un vienīgi jo Eiropas tiesas jau strādās ar Eiropas likumiem. Mēs gribam iesaistīt pilnīgi visus juridiskos līmeņus visās dalībvalstīs, tāpēc ir nepieciešams radīt Eiropas tiesisko mentalitāti vai kultūru. Mēs tad zināsim, ka kāds Eiropas tiesnesis neatkarīgi no savas valsts būs tiesnesis, kas strādās Eiropā, kas strādā Eiropā. attiecīgais tiesnesis, jebkura līmeņa apzināsies, tad e, Eiropas dimensija strādā saskaņā ar Eiropas domāšanu savā darbā, un tāpēc mums ir jācenšas atbalstīt jebkuru veidu sadarbību gan civiltiesību, gan krimināltiesību jomā. Šobrīd ir tikai diezgan ierobežots darbs, kas tiek veikt šajā sektorā. Mums ir jāsaprot, kolēģi, ka Eiropas Savienība ir izstrādājusi ļoti daudz dažādu tie, tiesisko aktu, ir dažādi noteikumi, likumi, un tie, tikai 2 vai 3 procenti iedzīvotāju skaita izmanto faktiski šos tiesību aktus. Sanāk tā, ka mēs veicam milzīgu likumdošanas darbu un tik neliels cilvēku skaits būtībā bauda mūsu darba augļus. Tāpēc mums ir jāuzlabo situāciju. Tas ir pilnīgi neiespējami iedomāties, ka mēs strādājam tik cītīgi un tik daudz pie Eiropas likumdošanas, bet kas tad izmanto eh, tik maz tā kā saujiņu cilvēku? Protams, jūs atradīsiet visu šīs idejas manā tekstā. Manā tekstā es um, centos to visu uzrakstīt, tāpēc mēs arī uh, tā kā atzīmēm izglītības jomu, kaut kādus kursus, ne, ne, ne tikai tie kursi, kas ir tā kā skolas programmas kursi, bet tādu tiešām patiesu mm, sadarbību, izmantojot praktisko pieredzi, informācijas apmaiņu, jo attiecīgi tiesnešiem ir savu pieredzi darbojoties savās tiesības sistēmas, un kāpēc gan neorganizēt kaut kādas interaktīvas pasākums. Un tas arī veicinās sadarbības sadarbības attīstības starp dažādu valstu tiešnesiem, mēs uzskatām, ka ir jāorganizē tieši apmaiņa. Nav tā, ka vajadzētu nosūtīt tiesnesi no valsts A uz valsti B. Arī nav jautājums par to, kā organizēt kursus. Protams, jūs varat iesaistīt kursos tikai ļoti ierobežotu dalībnieku skaitu. Mēs domājam par kaut ko citu. Eurinfra ir ideja, ko mēs piedāvājam. Uh, kolēģis no Nīderlandes. Nīderlanda vispār ir avangarda. Viņiem Nīderlanda ir katrā tiesā tāds kā kontaktpunkts vai kaut kāda struktūra vienība, kas tiek izmantota lai nodrošinātu to, ka cilvēki, tiesneši pārsvarā saņem informāciju par attiecīgās lietas kontekstu. Lūk, tā arī mēs rakstam savā grozījumā Berlingē, kur paldies. Uh, Gancis kundze, jūs kā ēnu referenci gribat kaut ko pateikt, un pēc tam dosim vārdu komisijas pārstāvjiem, ja komisijas pārstāvis grib kaut ko teikt. Un tad dosim vārdu arī pāriem deputātiem. Lūdzu, Goncis kundze. Paldies, es izteikšos ļoti īsi, jo lielākā daļa no substantīviem jautājumiem jau šeit ir pieminēta. Abi referenti par to runā. Esmu pārliecināta, ka tas būs ļoti labs ziņojums. Un Mums bija arī sanāksme ar komisijas un padomas pārstāvjiem, un es domāju, ka eh, sagatavošanās darbi vai šī ziņojuma rakstīšana notiek ļoti labi, tika pieminēts, eh, ka vienkāršošana ir svarīga un tas ir pieņ, pieņemami un arī administrīvo slogu samazināšana nevalstiskajām organizācijām, kas pārsvarā piesakās pie šī finansējuma, arī ir vienkāršota, bet mums ir jānodrošina līdzvarot finansējuma daļa katram mērķim, arī atbildība un caurskatamība ir svarīgi aspekti. Uh, un es ceru, ka būs tie deleģētie akti, kur arī parlamentam būs iespēja paust savu viedokli, un kur mēs varēsim izvērtēt katrā gadījumā plusu mīnusus, arī konsekvenci, papildināmību, kā tas saskan konkrētais gadījums ar citām programmām, ka ar, to mēs varam darīt arī konsultēties ar citiem ES orgāniem. Un ir ļoti svarīgi, lai būtu konkrēti un labi indikātori Nu, mums jau ir šādi indikātori, bet varētu uzlabot, lai tie būtu labākā sākuma. Varbūt mēs runājam par to, ka vajadzētu kaut kādu e, Eiropas tīklu, e, bet tad mēs nolēmām nepieminēt konkrētus tīklus, sadarbības tīklus bet tad um, nolēmām, ka tas būtu pārāk ierobežojuši, ka sāk kaut ko pieminēt, tad um, nevar saprast, vai uzskaitījums ir pilnīgs, un tāpēc mēs neesam nosaukuši tīklus pantu teksta. Bet um, šajā failā tiesiskums, tiesu varas nozīme demokrātiskās sistēmās, tiesu varas neatkarīgums ir izcelts kā svarīgs. Arī zināšanas par Eiropas Savienības tiesību aktiem, arī tiesības, kas izriet no šī likuma kopuma. Tas ir izcelts diskriminācijas apkarošana, informācija, izglītība gan tiesnešiem, gan prokuroriem. Arī vispārīgi visa sabiedrība būtu jāinformē par diskriminācijas jautājumiem, labākās prakses apmaiņa, vienlīdzīga piekļuve tiesas presai, tīpaši pašām neaizsargātu, mēs uzskatām par ļoti svarīgu, šķiet, ka tas ir priekšlikumā iekļauts. Paldies, paldies, Gonces kundzeva. Ja komisija grib kaut ko teikt, tad lūdzu, lūdzu, īsi, jo mēs jau esam iekavējuši mūsu laiku. Labrīt, es arī izteikšos pēc iespējas īsāk, cik īsi vien varu. Vispirms es gribētu teikt, ka es apsveicu šo ziņojumu projektu. Es gribētu pateikties par lielisko sadarbību, kas mums ir radusies strādājot pie šī ziņojuma, gan sadarbība bijusi laba ar prezidentūru un ar ziņotājiem. Šodien es dzirdēju ļoti daudz idejas, arī ziņojuma tekstā šīs idejas ir atspoguļotas, ideja labi ir par apmācību, to mēs pilnībā atbalstam, mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs un centrāls elements. Uh, Mēs gribam radīt kopīgu tiesiskumu telpu, veidot uzticību, bet es, es dzirdēju tāds vārds kā caurskatamība, vienkāršošana, monitorings, indikatori, mainīties labāko praksi, un es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kurus mēs diskutējam tagad un arī vēlāk, panāks mums nonākt pie šī mērķa. Tas ir arī mūsu mērķis. Tomēr mums ir arī bāžas un arī zināms iebildes par atsevišķiem grozījumiem, kas ir saistīti ar īstenošanu. Mēs, mums ir jāatrod līdzsvars starp pievienoto vērtību, vienkāršošanu un no otras puses nevajadzētu radīt nevajadzīgus šķēršļus, apgrūtinājumus šajā procesā. It īpaši nevajadzētu aizkavēt šos pr projektu, nevajadzētu kavēt, pabeigt projektus saulēcīgi, tīpaši finansējuma saņēmējiem, tas ir svarīgi. Un tad mums ir nepieciešami projekti, lai uzlabotu kaut ko tādu, kas iepriekšējās programmās nav darbojies labi, un tieši tā mēs arī centāmies rīkoties, lai uzlabotu to, kas ir bijis agrāk. Esmu pārliecināta, ka uh, Galu galā mums būs labs rezultāts, un mēs atradīsim tās stabilās labās programmas, tādas, ko mēs visi gribam, kuras mēs varam atbalstīt. Paldies! Thank you now. Maybe... Paldies! Tā tad. Uh, eh, Agārdas kundze vēlētos ko pateikt padoma, lūdzu. <laughs> yes. you, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī mēģināšu runāt īsi. Kā jūs ziniet, padome 8. jūnijā tieslietu un iekšlietu sēdē pieņēma lēmumu par šo tiesiskumu programmas noteikumiem, un šī te vispārīgā nostāja attiecās uz pilnīgi visu tekstu, izņemot budžetu, par ko runāja citā padomē. Padomu uzteica to, ka referente un padome ir vienisprātis veselā virknē jautājumu, un tas pilnīgi noteikti veicinās sarunas, atvieglos sarunas starp Eiropas parlamentu un padomu šajos jautājumos. Es zinu, ka gan padome, gan arī e, referente ir vienojušies par vienkāršāku procedūru, lai veicinātu Eiropas tiesiskuma telpas tālāku attīstību. Es vēlētu pateikt arī to, ka referenta un padome ir vienas prāts veselā virknē būtisku jautājumu, piemēram, uh, tas, ka finansējuma piešķiršana piešķirs eh, Eiropas pievienoto vērtību. Otrakārt, mēs esam viensprāts arī tajā, ka šajā specifiskajā priekšlikumā, uzlabojot tiesisko sadarbību un veicināt pieeju eh, tiesiskumam un visbeidzot arī, protams, tiesnešu apmācība. Un eh, Mēs vēlētos arī, lai komisija uzrauga šās programmas īstenošanu. Protams, ka sarunās šā priekšlikuma diskusijās eh, laika termiņš ir ārkārtīgi būtisks, jo finansējuma programma šobrīd ir pieejama līdz 13. gada beigām. Un eh, šā iemesla dēļ Dānijas prezidentūra ir uh, mēģinājis virzīt šīs lietas padomē, un mēs esam veicinājuši arī neformālus kontakts ar referentu, un esam pārliecināti, ka izdosies panākt vienošanos starp padomu un parlamentu. Paldies, prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, varbūt abi referenti vēlētos ko pateikt. Burtiski pāris vārdus pēc tam, kad esat uzklausījuši padomu un komisiju. Kāds no jums vēlas? Ne? Dank u, voorzitter. Um, ik zou in elk geval eerst en vooral. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties ēnu referentiem, Grisbergers kundzei, Brems kundzei. Un eh, tiešām izskatās, ka šeit ir, šeit eksistē zināma vienprātība par to, ko šajā ziņojumā vajadzētu iekļaut. Es, protams, tagad eh, nepiekļaušu, ne, pieminēšu visus tos punktus, ko izteica ēnu referenti, un tomēr mēs esam vienas prātes, mēs vēlamies lielāku vienkāršību, mēs vēlamies papildus caurskatāmību, ir jābūt pilnīgi skaidriem kritērijiem, lai varētu izvērtēt mūsu programmas mērķus. Es tikai varbūt vēlētos pieminēt to, ko teica komisija par deleģētajiem aktiem jo abi referenti ir izvēlējušies deleģētos aktus kā pareizo pieejas metodi. Un um, šādā veidā parlamentam būs iespējams īstenot zinām kontroli pār programmas finansējuma prioritātēm, kuras savukārt izvirzīs komisija. Un eh, diezvēl būs tā, ka šīs prioritātes un to izvirzīšana būs laika šķērdēšana jo šobrīd starp institūcijām eksistē vienošanās, un tas jau, protams, priecē. Un tas nenozīmē arī to, ka procedūras būs eh, ļoti sarežģītas. Paldies, tad pie tā arī paliekam uz patreizējo momentu. Un tādējādi mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas. Es vēlētos pateikties Jūri un Libe kopīgās sēdes dalībniekiem, un tagad mēs pārējām pie 13. punktu. Jo runa iet par tiesības un pilsonība izvei, programmas izveidu laika posmu 14. līdz 20. gadām. Un eh, paldies par jūsu prezentāciju. Berlingers kundzei. Tātad. Lūdzu uzmanību visiem, un tagad mēs pārējām pie tiesības un pilsonību programmas izveidu laika posmā no 14. līdz 20. gadam. Tas ir ziņojuma projekta izskatīšana, un mēs runāsim arī par grozījumu termiņu noteikšanu. Un tā ir Kinga Gonskundze, kura ir referente par šo programmu. Tā ir Dafne 3 un eh, antidiskriminācijas un eh, dažādošanas un dzimuma līdztiesības, kā arī sociālās solidaritātes momenti. Šīs programmas ir daļai bijušas eh, mūsu komiteju kompetencē, proti tā ir nodarbinātības un dzimuma līdztiesības komitejas, un tas ir saskaņā ar 50 reglamentu punktu. Tātad vispirms došu vārdu referentē, pēc tam pāris vārdus Dānijas prezidentūrai. Guns Skundze vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Programma tiesības un pilsonība lielā mērā ir līdzīga tai tiesiskuma programmai, par kuru mēs runājam iepriekš un kur ir bijusi spēkā šeit. Kā jau jūs pieminējāt, tas ir trīs iepriekšējo programmu turpinājums, kurš šobrīd ir sapuslināts vienā. Tātad tās ir pamatiesības, Dafne 3, antidiskriminācija un dažādība un dzimuma līdztiesība, kā arī tā saucamā progresa programma. Mūsu pirmais priekšlikums ir nomainīt programmas vārdu. Tātad tiesības un pilsonība mēs vēlētos redzēt tiesības, līdzvērtība un pilsonība vienlīdzīgums un pilsonība, jo tas eh, pareizāk atspoguļos programmas būtību. Mēs esam tikušies gan ar komisiju, padomu, gan ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Patiesībā Dānijas prezidentūra ļoti aktīvi strādāja pie šā jautājuma izskatīšanas un jau agrīn uzsāka trialogu procesu. Līdz ar to man ir radies ie, iespējas, ka mēs esam vienoti mūsu viedokļos un ka nebūs īpaši grūti vienoties par to, kas tad te būs. Un eh, tas tiešām ir teksts, par kuru mēs varētu vēlāk vienoties. Es varbūt nedaudz, eh, eh, nedaudz negatīvi varu izteikties par to, kāda ir finansējuma piešķiršana un jaunas programmas izveidošana. Un Komisija pēc līdzakļu pārstruktūrēšanas ir paredzējusi mazāku budžetu nekā trīs pretreizējo programmu apvienotie līdzekļi. Līdz ar to es būtu priecīgi dzirdēt komisijas domas par to, kāpēc tā ir paredzējusi mazāku budžetu. Un um, mēs esam tik ārkārtīgi daudz reizes par to diskutējuši. Ir krīze un um, mēs redzam, ka Eh, pieaug gan cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu skaits, gan arī noziegumu skaits, un tas jau šajā budžetā neparādās. Mēs esam viensprāts, ka priekšlikuma darbības joma būtu jāpaplašina. Un vienlaicīgi uzskatām, ka programmai vajadzētu būt eh, zināmā mērā paredzamai tās izmantotājiem tai ir jābūt eh, salīdzvarotai un ikvienam mērķim ir jābūt atrunātam. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi vienoties gan par mērķiem, un lai parlaments piedalītos arī ikgadējo programmu izveidē, un tāpēc mēs pēc ilgām diskusijām izvēlējāmies deleģētos aktus. Vienkāršošana nozīmē to, ka būs arī labuma guvējiem vienkāršāk atskaišu procedūra. Tas jau ir parādījies tiesiskuma programmā. Mēs vēlētos redzēt arī geogrāfiskā līdzsvaru principu ievērošanu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un palīdzēt tām dalību valstīm, no kurām šobrīd nav bijis vēl neviens programmas izmantotājs. Patiesībā tā ir dilēma. Uh, nosaukt vai nenosaukt tās valsts, kuras eh, no šī Eiropas Savienības līmeņa tīkla ir daudz ieguvušas, un arī no iepriekšējām programmām ir daudz ieguvušas. Un gala beigās mēs izvēlējāmies tās nenosaukt, tikai dot sava veida ietvaru, kas ir pietiekami konkrēts, lai nosakt visus šos svarīgos tīklus. Ir svarīgi, ka komisijai ir jānodrošina sadarbspēja arī ar citām programmām un, piemēram, no uh, vairākiem citiem Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem to vajadzētu finansēt. Jautājums par to, vai vajadzētu paplašināt eh, labumu guvējus ne tikai uz pilsoņiem, bet arī uz citiem iespējamiem labumu guvējiem. Un mēs domājam, ka vajadzētu iekļaut arī trešo valstu pilsoņus, tādu trešo valstu pilsoņus, kur uzturās Eiropā. Lisabonas līgums eh, atspoguļo arī dažādas konvencijas, un to mēs vēlamies redzēt šajā programmā. Un uh, ir jābūt līdztiesībai pilnīgi visiem. Tas parādās arī tekstā, un, eh, protams, ka mēs iestājāmies par nediskrimināciju, jo patreizējās krīzes apstākļos tas ir īpaši svarīgi. Mēs esam paplašinājuši arī mērķus. Ir jāveicina gan kulturālais dialogs, un balstoties uz iepriekšēju DAF programmu, uh, Programma bija konkrētāk dzimuma līdztiesības veicināšanā un cīņā ar vardarbību, tāpēc mēs esam ierosinājuši noteikti līdzīgus mērķus, un īpašu uzmanību būs jāpievērš arī bērnu un invalīdu tiesībām, tā saucamajām riska grupām. Mēs vēlamies, lai nacionālajām programmām gan finansējums, gan darbības izmaksas būtu, vairāk, būtu skaidrākas. Un eh, saņēmējiem būtu jāizstrādā konkrēti kritēriji, pēc kuriem viņi šo finansējumu sanā, saņēma. Es vēlētos pateikties Dānijas prezidentūrai par ļoti labo sadarbību un ceru, ka tāda būs arī turpmāk. Paldies! Bet. Un tagad atkal uzklausīsim komisiju un padomi, un tad došu vārdu deputātiem. Tātad Komisija lūdzu. Jā, paldies. Atkal. Es vēlētos uzteikt mūsu ļoti labo sadarbību, un es vēlētos eh, arī pateikt, ka mūsu priekšā esošais ziņojuma priekšlikums ir ļoti labi sagatavots, un mēs domājam, ka tas būs labs pamats turpmāku diskusiju veidošanai. Mēs iestājāmies par to, ka ir jābūt skaidri definētiem mērķiem, tas jau it kā parādās šajā priekšlikumā, un tomēr šeit tas ir īpaši labi atrunāts un izsvērts. Es vēlētos atbildēt uz jautājumu, kāpēc mēs esam samazinājuši budžetu, jo šo jautājumu uzdev referente. Komisija uzskata, ka elastības principam, kurš ir starp civilajām programmām un šo programmu, civilu programmu un šo programmu. Tādējādi mēs varēsim savietot kopā šos pasākumus. Un nebūs tā, ka kaut kas paliks nefinansēts. Es vēlētos arī uzsvērt, ka šajā priekšlikumā tādā veidā, kādā komisija vēlas to redzēt, jo mēs esam likumdevēji visi kopā, tātad eh, mēs vēlamies garantēt, lai šī vienkāršošana tiešām darbotos, lai darbotos arī caurskatāmības princips. Protams, ir svarīga arī geogrāfiskā pārstāvniecība, un tomēr saņēmējiem būtu jāsaņem reāls labums un ļoti labi definēti mērķi un izmantošana. Esmu pārliecināta, ka gala beigās sadarbībā ar padomu un parlamentu mums izdosies panākt lielisku rezultātu, jo tas ir visu mūsu mērķis. Un tagad, un tagad, nē, tas ir Andersen kungs, kurš runās. Tātad Dānijas prezidentūras vārdā. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs! Kā jau jūs ziniet, padomi pavisam nesen ir vienojusies par to, ka šim priekšlikumam būs vispārīgs skatījums, tātad runa iet par tiesiskums un pilsonību. Un tieši tāpat kā tiesiskuma, tiesības un pilsonība, un tieši tāpat kā tiesiskuma problēma, tas attiecās ar tie tādiem pašiem mērķiem, bet mēs neesam vēl vienojušies par budžetu. Padome lielā mērā atbalsta referentes eh, ziņojumu projektu jo vispārīgos vilcienos eh, tas atbilst arī padomas vispārējai nostājai. Un eh, tas pilnīgi noteikti atvieglos sarunas starp Eiropas padomi un parlamentu. Šobrīd eh, referentum padomi ir vienojusies par šā priekšlikuma mērķiem, proti ir jābūt vienkāršotākai finansējuma piešķiršanas procedūrai un noteikums ir izveidot cilvēku tiesību aizsardzību tādā veidā, kādā tas jau ir paredzēts eh, dažādos citos tiesiskuma aktos. Un, eh, un referents šeit ir uzsvērus vairākus būtiskus momentus. Tātad pirmām kārtām mēs tam piekrītam, ka finansējuma piešķiršanai būtu jābūt ar Eiropas pievienoto vērtību, un šim konceptam ir jāparādās arī tekstā. Otrakārt, mēs vienojāmies, ka konkrētu mērķu saraksts šajā programmā varētu būt paplašināts, lai tajā būtu iekļauti arī tādi momenti, ka, kā reisisma un ksenofobijas apkarošana un vardarbība pret sievietēm un bērniem. Un trešais, mēs vienojāmies, ka ikgadējā darba programma vajadzētu mm, līdzsvarot sadalīt finansējumu starp šīs programmas galvenajām jomām. Un visbeidzot, mēs vienojāmies, ka ir jābūt pilnīgi skaidriem kritērijiem, lai komisijai būtu vieglāk izvēlē, izvērtēt programmas īstenošanu. Tas attiecās arī uz tiesiskums programmu, tātad ir ārkārtīgi svarīgi termiņi. Un uh, Patreizējā finansējuma programma beigsies 13. gada beigās, un tāpēc ir jābūt jaunai finansējuma programmai no 14. līdz 20. gadam. Un šā iemesla dēļ padome, prezidentūra ir mēģinājusi pārliecināt padomu par to, ka e, šim finansējuma piešķiršanas sarunām ir jābūt prioritējamām. Un mēs jau ar referentu esam vienojušies, ka tas tiešām uh, ļaus panākt vienošanos eh, par šo priekšlikumu starp parlamentu un padomu. Paldies! Paldies! Un tagad mēs eh, varam diskutēt par šo jautājumu. Es redzu, ka Lui Mišels vēlas izteikties. Mišela kungs, lūdzu. Felicitē, ma, madam. Es arī gribētu pateikties Gonca kundzei par šo ziņojumu. Es gribētu teikt, ka es pārsvarā atbalstu šo priekšlikumu. Man tikai viens neliels komentārs, kas ir ļoti neliels un varētu pat izskatīties, ka ir mazsvarīgs. Bet um, mēs uh, runājam par neaizsargātajām grupām, tomēr mēs nepieminam vārdarbību. Un Ļoti bieži mēs diemžēl šo vardarbības formu, es runāju par vardarbību pret vecāka gada gājuma cilvēkiem, mēs to nepieminam vai arī e, ironiski pieminam, tomēr tas pastāv tāda vardarbība un tāpēc es arī piedāvāju grozījumu par šādu vardarbību. Varbūt tas nav klasiski vardarbības veids, un nevienmēr, e, teiksim, tas ir tas, ko mēs nosodam tik atklāti, bet tomēr tas pastāv arī. Man ir jautājums, vai nevarētu ietvert šo grozījumu, varbūt specifiskāk tekstā, tāpēc arī esmu iesniedz šo tekstu. Es Un vienu dienu mēs varētu organizēt arī tādu tā kā fórumu sarunu ar speciālistiem speciālistiem šajā jomā. Ja galvā tas ir, kas notiek mums apkārt, lūk, tāds ir mans priekšlikums. Bet citādā ziņā es esmu apmierināts visiem pāriem grozījumiem, ko piedāvājas referenti un citi. Thank you! Paldies! Un tagad Bronskungs. Paldies! Pilsonība ir mākslīgs koncepts, un to ir radījuši tiesiskas e, vienošanās. Tātad, ko nozīmē pilsonība un nacionalitāte? Cilvēki ļoti labi no uh, Austrum Eiropas saprot šo nošķirtību starp pilsonību un tautību, un iespējams, ka eirokrāti to nosaukt par diskrimināciju, ja pilsonība tiek nošķirta no tautības. Cik gan briesmīgi! Vārds cilvēks eh, angļu valodā nozīmē nācijas un tautības pārstāvi, un eh, tautas vara nozīmē, ka cilvēkiem ir tiesības ievēlēt no konkrēta saraksta, un eh, tādējādi no haosa mēs pārējam jau uz uzraudzības nosacījumiem. Tas, ka visiem pilsoņiem ir tiesības, tas nav pietiekami. Jūs sakiet, ka tam ir jābūt paplašinātam arī uz trešo valstu pilsoņiem un patvērumu meklētājiem. Ja mēs runājam par pirmā, pirmā šķiras e, pilsoņiem, tad, protams, ka tiesības uz aizsardzību ir pilnīgi visiem, neatkarīgi no pilsonības, tautības vai viņu statusa sabiedrībā. Uh, Un tomēr tas, ka diskriminācija neeksistē konkrētā sabiedrībā un tas, ka konkrētajam cilvēkam ir tiesības vēlēt, vai tas nosaka pilsonību, jo nav nekāda jēga būt pilsonim, ja pilsonības labumi attiecās uz pilnīgi visiem, Veržets kundze. Uh, oui, uh, Es atvainojos par savu fragmentāro darbību ar šo, ref, ar šo ziņojumu, tomēr lasot grozījumu, es uzskatu, ka pilsoni, pilsoniskums um, nav iestrādās programmā. Mums vajadzētu tur runāt par Eiropas pilsonības gadu, virzīt pilsoniskuma ideju, un tas nav pietiekami šeit izcelts. Bet šeit ir arī tāda lieta, kā pasīvā pilsonība, kā mēs varētu atzīt šādas pilsonības tiesības. Mēs šeit parlamentā runājam vairāk par aktīvām pilsonības formām, bet ir, ir jāņem vērā vairāk arī piedalīšanās lēmumu pieņemšanas procesi, procesos, un tātad es neredzu šos elementus esošajā tekstā, un vēl man liekas, ka ir nepieciešams strādāt ar Eiropas pilsonības programmu, kas ir paralēla programma. Uh, ar to strādā asociētās saistītās komitejas, e, piemēram, kultūras un izglītības komiteja, kas strādā ar šo pēdējo programmu, ko pieminēju, kas ir atbildīgās komitejas. Tad es gribēju atzīmēt šo nelielo trūkumu. Merci, Madame Vergert. Paldies, Vergats kundzei. Tā tad eh, izskatās, ka vairāk neviens nevēlas runāt, un tad es došu vārdu atkal gan skundzē. Iespējams, ka komisija vēlētos ko vēl pateikt. Vēlētos komisiju. Es domāju, ka programma, kā jūs to tikko aprakstījāt, es vēlētos, lai šeit nerastos nesaprašanās. Proti, ir jābūt skaidram, kad ir arī pilsonības programma, ko Eh, ko uzrauga DG Communication. Tātad šī pilsonības programma eksistē un darbojās, un daži no komentāriem attiecās uz šo pilsonības programmu, bet mūsu programma tiesības un pilsonība, protams, ka mums ir jāmēģina savērpt kopā visi projekti un programmas no komisijas, un patiesībā pēdējais komentārs, kas šeit izskanēja, tas ir attiecās uz šo programmu, ko Uh, uzrauga DG Communication. Paldies, priekšsēdētājs. Prezidentūra? Nē. Nē, ja prezidentūra nevēlas izteikties, tad došu vārdu Gansas kundzei. Paldies! Paldies visiem, kuri izteica savus komentārus un piedalījās diskusijās. Jā, ir skaidrs, ka mēs esam vienisprātis ar prezidentūru un ar komisiju. Līme Šelakungs pieminēja, pieminēdams eh, vardarbību pret vecāka gada gājumu cilvēkiem. Jā, protams, jūs varat iesniegt grozījumu. Man šis grozījums patiesībā lielā mērā patiktu. Tā vienmēr ir dilēma. Ja mums būs eh, saraksts ļoti garš ar tā saucamajām riska grupām, tad sarakstā nekad mēs nevarēsim iekļaut pilnīgi visus. Tāpēc mēs dažas no šīm tā saucamajām riska grupām, jeb visneaizsargātajākajām grupām, iekļāvām tekstā un dažas tomēr izlaidām. Bet, ja Mišela kungs uzskata, ka vajadzētu šo problēmu konkrēti pieminēt, tad e, jā, mēs to varam darīt, bet jebkurā gadījumā taisnība viņam, ka mēs runājam par vardarbību pret veciem cilvēkiem mazāk nekā par vardarbību pret sievietēm un bērniem. Bronsa kungs runāja par to, vai programmu vajadzētu attiecināt arī uz patvērumu meklētājiem un uz trešo, trešo valstu iedzīvotājiem, kuri konkrētajā brīdī atrodās um, Eiropas Savienībā kā strādājošie vai vienkārši kā imigranti. Jā, un tas jau ir cilvēktiesību jautājums. Verga, Veržā kundze runāja par to, ko no šā fonda finansējuma vajadzētu attiecināt uz šo programmu un ko varētu paņemt no citiem fondiem. Ir jābūt konsekvencei starp dažādām programmām. Bet eh, es piekrītu arī, ka tā saucamā aktīvā, aktīvās pilsonības definīcija, tātad ne tikai pasīva pilsonība, bet arī aktīva pilsonība ir ļoti svarīgs koncepts, un mēģināsim tiešām konsekventi šos jautājumus sakārtot. Paldies! Paldies visiem par komentāriem, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. Jūni, jūlijas. 5. jūlijas, jā, tieši tā. Paldies Gans skundzei. Un eh, tas arī bija pēdējais par šo punktu. Tātad ziņojumu projektu esam izskatījuši, un grozījumu iesniegšanas termiņš vēlreiz atgādina jums 5. jūlijas pusdienlaiks 12.00. Un eh, sekojoši laika grafiks. Grozījuma izskatīšana Libe komitejā ir 19. septembrī, un balsojums, orientējošs balsojums Libe komitejā notiks 26. novembrī. Tātad. Ja visi ir pierakstījušos laika termiņus, tad esam pabeiguši ar šo punktu. Un nākamais darba kārtības punkts ir 10.30. Un tur referente ir Holmairs kundze, kur vēl nav ieradusies. Tāpēc es ierosinu, lai, jā, mēs tā skrējām, tā skrējām visas šīs divas dienas, bet tagad mums ir 20 minūšu pauze. Iekams ierodās Holmaiers kundze, kura šeit būs 10.30. Un tad jau mēs varam izskatīt viņas eh, ziņojumu projektu. Bet, kad Holmaiers kundze šeit ieradīsies, tad mēs to sāksim izskatīt. Tātad. Esam vienojušies, tiekamies šeit 10.30. Atsākam darbu. Paldies! Thank you.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 Colleagues, as we foresaw. Kolēģi, ķersimies pie darba. Mūsu kolēģi Holmajers kundze ir ieradusies un viņa mums pastāstīs par pagaidu ziņojumu nolūkā panākt daudzgad finanšu schēmas 2014. līdz 2020. gadam apstiprināšanas procedūras pozitīvu iznākumu. Te ir runa par uh, finansējumu, kas paredzēts eh, daudz gadu finanšu programmā, domāts par iekšējās drošības fondu, patvērumu meklēšanu, migrācijas fondu, iekšējās drošības fondu, tieslietu fondu, tiesību un pilsonības fondu un periklus programmu. Došu vārdu Holmajers kundzei, lai viņi varētu prezentēt savu ziņojumu projektu, un pēc tam noteiksim termiņu grozījumu iesniegšanai. Holmajers kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! pēc tam, tā, tā kā mēs tagad esam tā ļoti pāredzam, mēs varam redzēt visus deputātus, tad mēs pavisam noteikti varam tā ļoti detalizēti runāt par daudzgadu finanšu schēmas 2014. līdz 20. gadam apstiprināšanas procedūru. Sākumā es gribētu pateikties, mums bija ļoti laba tikšanās ar referentiem, kā katrs jau zina, runājot par atzinumu, nevienmēr ir iespējams iekļaut visu, jo tās ir tikai trīs eh, ceturtdaļa lapuses, un mēs izstrādāsim grozījums, un es ļoti priecājos par to, ka ir iespēja ar kolēģiem runāt par viņu priekšlikumiem un grozījumiem. Vispirms es gribētu uh, runāt par šo te sadalījumu. Es jau agrāk norādīju, ka nav īsti skaidrs, kāpēc pārtikas drošums ir iekļauts ar pilsonības drošību un tieslietu jautājumiem, kāpēc tas viss ir zem viena nosaukuma. Bet priekšlikums ir tāds, ka, nu, vismaz jāpajautā, kāpēc tas tā ir te paredzēts un es to savā atzinumā esmu arī norādījusi. Otrakārt, fondu struktūrēšana, kas e, veido lielu daļu no daudzgadu finanšu plāna. Es arī nevēlos e, par, runāt par šo te tieslietu pusi, par ko mēs no rīta runājām garu un plaši. Es domāju, ka jūrī komitejā tas ir uh, tas ir izskatīts, un tā kā es domāju, ka tur arī vajadzētu to izskatīt tālāk, un mēs savukārt izvēlēsimies savus galvenos punktus. Attiecībā uz eh, fondu pārstruktūrēšanu, es domāju, ka šis uzdevums ir izdevies labi, un pirmo reizi ir arī tāda kā horizontālie pārvaldības nosacījumi. Un uh, šie fondi, tātad līdz ar to, nu, tā kā te ir tā ļoti saprātīga rīcība redzama. Bet, nu, te jau mēs redzēsim, kāda būs atsevišķie jautājumi. Šobrīd gan izskatās, ka tas viss ir tā ļoti saprātīgi. Runājot par patvērumu un migrācijas fondiem, es domāju, ka te arī ir atbilstība uzdevumiem bet, nu, jāraugās, kādas ir problēmas, kādas ir prasības, vai tur pietrūks naudu, vai varbūt būs par daudz, tas ir atkarīgs no tā, vai būs uh, liels migrācijas spiediens, uh, liels patvērumu meklētāju skaits vai nē, tātad vai būs kaut kādas īpašas problēmas, kas, protams, var rasties. Būtiski, tīpaši Gijoms kundzei, bija arī tas, lai uh, attiecībā uz šiem fondiem būtu arī Eiropas pievienotā vērtība, lai mēs neaizstātu tikai dalību valstu budžeta līdzekļus, bet lai kaut kas arī notikt, lai tie līdzekļi tik tiešām arī radītu pievienoto vērtību, piemēram, bēgļiem, nevis tikai novest pie tā, ka nacionālajos budžetos var ietaupīt, jo tas jau neko labu nedod. Un tāpēc, kā es jau sacīju, Mēs gribētu īpaši palīdzēt dalību valstīm, kas, kur īpaši smags skar šī problēma, un uzlabot arī patvēru meklētāju un bēgļu stāvokli. Runājot par iekšējās drošības fondu, manuprāt, liela problēma ir tāda, ka paredzētie līdzekļi ar šo nesas, nesaskan ar uh, uzdevumiem, Te par to noteikti ir jārunā. Ja mēs paraugamies uz 2013. gadu budžetu, tad eh, no komisijas puses ir tāda atbilde. Jā, tie 64 miljoni mīnusā tie ir radušies tāpēc, ka programmas eh, nav tikušas attiecīgi nofinansētas. Es gribētu eh, nav iztērēt šie līdzekļi. Mēs gribētu pajautāt, nu kādas bija, kāda tam bija iemesli, lai programmas nebija pareizas, nu kāpēc tad šīs programmas gadiem ilgi netika īstenotas. Un otrkārt es secinu, ka šajā jomā bez šiem 64 miljoniem te ir uh, vēl kāds ietaupījums paredzēts, vairāk nekā 70 miljonu apmērā, bet vienlaikus ir uh, jāsaka PNR sistēma un tāpat ir uh, paredzēts sniegt uh, palīdzību dalību valstīm, kur ir uh, īpašas problēmas, nu, piemēram, Frontex ietvaros. Un uh, tad vēl jāpiemina kibernozieguma centrs, kas te vispār neparādās. Komisija jau ir nākus klajā ar saviem priekšlikumiem un pretstatam saskaņā ar to Eiropols it kā zaud, paredzēts, ka Eiropols zaudēs 10 miljonus, bet tajā pašā laikā viņam jāizveido kibernozieguma centrs. Es īsti nesaprotu, kā to varētu paveikt, jo te nav nevienā vietā nekas paredzēts, nav nekāda finansiālā koncepcija, un eh, tad, kad es jautāju komisijai, tad tiek saņemta informācija, ka Eiropols jau ir liela iestāde un pats noteikti var uh, to nofinansēt. Lai gan es zinu, ka Eiropols attiecībā uz bērnu pornogrāfijas apkarošanu Eiropā uh, darbojas tikai pieci cilvēki, savukārt Amerikas Savienotajās valstīs pie šīs sistēmas strādā 250 cilvēki. Tā kā, nu, es domāju, ka tīpaši attiecībā uz tādām ļoti delikātām problēmām un cīņu pret smagiem noziegumiem, kas mums vienmēr ir bijusi ļoti būtiski un kas arī būs būtiski nākotnē, kaut ko tomēr vajadzētu stiprināt. Vēl es gribētu norādīt, ka attiecībā uz aģentūrām šeit vajadzības un eh, problēmas arī attiecībā uz uh, ESO, Eiropolu un citām aģentūrām. Tā, viņu, tā viņu nozīme nav atspogļot attiecīgā finansējumā, un es, protams, ar nepacietību gaidu komentārus no kolēģiem, no jums tātad, jo es domāju, ka mums vajadzētu tiešām cīnīties par tādu atbilstošu finansējumu, ja parlaments gal galā ir šīs problēmas atzīns par ļoti būtiskām. Paldies! Thank you very much! Paldies! Mēs centīsimies noskaidrot, vai padomu un komisija šeit ir pārstāvēt, bet uh, laikam nav gan, tā kā viņi nevar atbildēt uz jūsu jautājumiem vai sniegt kādu viedokli. Te esam tikai mēs paši, tā kā mēs varam apspriest savu nostāju par šo daudzgadu finanšu ietvaru. Es izteikšos pat kā ēnu referenti, un pēc tam būs diskusijas. Pirmkārt, es gribētu uzteikt jūs priekšlikumu un arī to, ka jūs izmainījāt nosaukumu, jo tas neatspoguļo jautājumus, kas ir izskatīti. Tā kā man joprojām te trūkst pamatiesība jautājums, tur bija runa par uh, Bet es domāju, ka mēs jau par to daudzreiz esam runājuši. Te ir runa par relatīvi mazu budžetu, 0,7% no kopējā budžeta, un uh, Lisabonas līgumā jau norādīts, ka šī joma tās nozīme aizvien pieaug. Eiropas Savienībā attiecībā uz pamatiesības situāciju ir liels problēmas, piemēram, Romu stāvoklis, neiecietība, mēdī problēmas, demokrāt, empātijas deficīts, un ir ļoti būtiski tālāk harmonizēt tieslietu sistēmu un vairāk līdzekļu ieguldīt uh, tieslietu sadarbības jomā. Un policijas sadarbībā Eiropas Savienībai būtu jābūt arī par galveno dalībnieku risinot uh, patvērumu un uh, migrācijas politiku un jā, jārisina krīzes budžets ir tikai nedaudz palielinājies, bet mēs ceram, ka ar to pietiks, lai spērtu nepieciešamos soļus. Lielāks finansējums jāpiešķir, un to, uz to jūs arī norādījāt, lai nodrošinātu, zinām, elastību, tāpat fondu vienkāršošanu, to par to vienojāmies sākumā, un tas varētu palīdzēt pieteikumu iesniedzējiem, bet šo elastību var pieņemt tad, ja tiek nodrošināta paredzamība un pēctecība. Ir dažādi mērķi, dažādi Eiropas Savienības līmeņa tīkli, kas dod lielu pienesumu šajā jomā, un, protams, Eiropas Savienības mēroga pievienotā vērtība arī ir ļoti būtiska, un tad, lai noteikti, kas tad septiņos gados notiksies. Finansējums attiecībā uz iekšējo drošību, iekšējās drošības fondam ir nedaudz pieaudzis, bet no otras puses mēs neredzam starp šiem abiem aspektiem tādu patiesu līdzsvaru. Runājot par tiesību un pilsonības programmu, ir jānodrošina arī šeit attiecīgs finansējums, lai ja, aizsargātu un veicinātu pilsoņu tiesības. Un kā es jau pieminēju, pilsonības programmas uh, budžets ir mazāks nekā pārējo trīs programmu finansējums kopumā, un īstenībā ir grūti saskatīt reālos skaitļus, neraugoties uz šīs sadaļas palielinājumu būtībā fonda apjoms ir samazinājies. Un es domāju, ka mums ir jāraugās, lai ja tas viss nebeigtos ar samazināt kopējo budžetu. Es domāju, ka tā ir mūsu atbildība. MFF programmām ir jānodrošina sinerģija un papildināmība citām programmām, par to mēs arī šodien runājām. Eiropas pievienotā vērtība, protams, ir viens no vadošajiem principiem, kas jāņem vērā. Problēma ir tāda Tāpat, kā mēs norādījām jau iepriekš, rādītāji un mērķi ir tādi neskaidri. Ja mēs piešķiram lielāku elastību, tad mums ir jānodrošina, ka ir ļoti skaidri un izmērām rādītāji, lai novērtētu, kas tad īsti notiek. Un tāpat arī mērķiem ir jābūt konkrētiem, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim uh, kontroli par to, kas notiek. Tā kā tas ir viens no būtiskajiem jautājumiem, kas tad notiek ar gadu programmām, vienkāršošanu. Mums ir jāraugās, lai mērķi nepazustu septiņu gadu laikā. Elastība, protams, ir nepieciešama. Un uh, vēl jāsaka, mēs gribētu labāk um, deleģētos akts attiecībā uz uh, drošības un pilsonības programmu. Nu, tie man tādi pirmie komentāri, bet es esmu pārliecināta, ka mēs nākotnē labi sadarbosimies. Cerams, ka prezidentūras un uh, komisijas pārstāvi nākošajā reizē, kad par to runāsim, būs šeit. Bronskungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Holmairs kundze. Uh, Es cerēju to izdzirdēt no kolēģiem. Es raudzījos riņķī, gribēju pat iekliekties, ka es esmu šeit. Izskatās, ka lielu summu tērēšana no nodokļu maksātāja naudas mums nešķiet nekas svarīgs, bet tā tas nav. Es runāšu skaidri jau iepriekšējās debatēs, jūs priekšsēdētājs kundzi man teicāt paldies par to, ka es paplašinu trešo pušu tiesības. Bet es eh, īstenībā citēju jūsu ziņojumu un eh, to bija domājis ironiski. Runājot par Homairs kundzes ziņojumu, tīpaši ceturto punktu, kurā ir iekļauta atsauce uz eh, pārvietošanu nosūtīšanu atpakaļ un atgriešanas pasākumiem, gribētu zināt, cik daudz naudu tiek eh, atvēlēt atgriešanas pasākumiem salīdzinājumā ar pārvietošanu un eh, pārcelšanu uz citu vietu. Mēs zinām, ka tas tā vienkārši nenotiek. Nelegālie imigranti, ļo, front, Frontex aģentūra ļoti efektīvi notver šos uh, nelegālos imigrantus, bet viņi viņus neaiztur, viņi vienkārši iedod viņiem dokumentu, ka tik un dienu laikā ir jāpamet valsts, bet eh, to nekādīgi nevar nokontrolēt, un es eh, domāju, ka tikai nedaudz no viņiem tiešām eh, ņem vērā šo te rīkojumu, bet varbūt es esmu pārāk aizdomu pilns. Paldies! Paldies! Es redzu, ka vairāk neviens nevēlas izteikties, bet nu zālē jau ir pārāk daudz deputāti. Tāpēc došu vārdu Holmājers kundzei. Ja jums ir kādi komentāri, tad lūdzu. Es laikam tagad tikai noslēguma vārdus teikšu. Mēs noteikti sēdīsimies kopā un runāsim par grozījumu priekšlikumiem, kas ir kas būs ieslē, iesniegti, un tad attiecīgi iestrādāsim tos. Kolēģim Bronsam es gribētu sacīt, ka ceturtajā punktā uh, Tas viss ir tāds kopsavilkums, tāpēc, ka atzinuma ietvaros aprakstīt kaut ko ir ļoti ierobežots apjomā, un uh, līdz ar to tas ir tāds, uh, nu, pamata atzinums, un tad beigās mēs uh, to visu papildināsim un būvēsim uz šiem pamatiem ar grozījumiem. Nu, tas ir atkarīgs no tās sistēmas, kā tiek sagatavot atzinumi nevis tāpēc, ka man trūkst gribas diferencēt kaut ko te uzrakstīt. 3 ceturtdaļa lapas ar to nepietiek. Attiecībā uz atpakaļ atgriešanas pasākumiem, nu, es domāju, ka tas varētu, tā varētu būt arī palīdzība dzimtajiem uh, ciematiem, ja tad, kad cilvēki atgriežas un viņiem, viņu rīcībā ir kaut kāda finanšu līdzekļi. Uh, nevis viņi vienkārši tukšām rokām tiek aizsūtīti atpakaļ. Nu, tad vismaz tad nebūtu tā, ka mēs viņus vienkārši iz, izsviestu laukā. Nu, var jau kaut kādas jaunās idejas iekļaut, jo cilvēki kuriem nav nekādas perspektīvas, vienkārši viņu nosūtīt atpakaļ, tas nepakā laba nenoved. Bet ja viņiem mājās ir iespējas dzīvot labāk, tad, protams, viņi atgriežas labprātāk nekā tad, ja viņiem šādas iespējas nav un viņi vienkārši tāpat tiek nosūtīti mājās. Paldies kolēģei Gonsas kundzei. Mums jau tagad bija viedokļa apmaiņa, un es ar nepacietību gaidu tālākas diskusijas ar kolēģiem, jo es domāju, ka mums būs tāds auglīgs diskus, diskusijas, un mēs vēl varēsim daudz labas priekšlikumus izskatīt. Paldies! Thank you. Thank you, Mrs. Solmaier. I think that'll be it by now. Paldies, Holmaiers kundzei. Nu, pie tā arī paliksim, jo redzu, ka neviens cits deputāts vairs nevēlas pēc diskusijām neko sacīt. Un apstākļi ir skaidri. Tagad ir jānosaka grozījuma iesniegšanas termiņš. Tas būs trešdien, 11. jūlijas, 2012. Savukārt grozījuma izskatīšana notiks 3. septembrī, bet balsojums Lība komitejā paredzēts 19. un 20. septembrī. Tātad 19. un 20. septembris. Tas arī viss par šo punktu. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Arī šeit Holmajers kundze ir referenta. Tas ir tātad 15. punkts. Uzbrukumi informācijas sistēmām un padomas pamatlēmumu 2005 čērsvītra 222 čērsvītra TI atcelšana. referentes pre, referent prezentēs savu ziņojumu. Holmairs kundze informēs mūs par uh, pēdējo sarunu kārtu. Tātad referenti mums pastāstīs par pēdējo sarunu kārtu trialogā, kas notika uh, 4. jūnijā, un viņa arī pastāstīs par vienošanos, uh, kas tik šajā trilogā pieņemta. Pagājušajā nedēļā priekšsādātāja konferences sadarbībā ar padomi ir uh, atlikus lēmumu pieņemšanu saistībā ar uh, Schengens jautājumu, bet tagad es došu vārdu referentei Holmajers kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Vispirms par eh, direktīvas eh, priekšlikuma saturu. Te ir runa par, eh, par sodiem attiecībā uz smagu kibernoziegumu izdarīšanu un minimālais, augst, minimālie augstākie sodi būtu attiecīgi jātuvina. Ir jāņem vērā, ka ir modernas kibernoziedzības formas un uh, Tas, tā nav tāda vienkārša joma, jo tehni, tehnoloģijas attīstās um, ļoti strauji un um, kibernoziedzības uh, paveid līdz ar to mainās. Tāpēc te ir arī tāds uh, neitrāls formulējums, lai šīs te dažādās tehnoloģijas visas ņemtu vērā un uh, lai varētu uh, neatkarīgi no tā, kā tehnoloģijas ir attīstījušās tālāk, sodīt šos te noziedzniekus ir paredz 27. martā bija balsojums, un mēs, at, mēs panācām ļoti spēcīgu kompromisu. Eiropas parlamenta nostājā ir trīs ļoti spēcīgas asas, un pirmkārt tas nozīmē, ka mēs nevēlamies pārmērīgu kriminalizāciju, tīpaši tādas mazas problēmas eh, vēlamies izslēgt no šīs direktīvas aptvēruma. Mums bija ārkārtīgi. Uh, garas diskusijas par tādiem nesvarīgiem gadījumiem, par tādiem ļoti sīkiem noziegumiem. Bija arī ļoti garas diskusijas par testiem un testu procedūrām, jo tas ir, jo to programmatūras drošības firmas nepiedāvā vēl un. Uh, Tad vēl bija ļoti būtisks arī profilaks vai preventīvo pasākumu jautājums, būtu jānodrošina labāk informācijas apmaiņas starp tiesību sargājošajām iestādēm un Eiropas Savienības aģentūrām tāpat. Ir eh, jāstiprina sadarbība starp eh, privātiem uzņēmumiem un mūsu aģentūrām. Nu, un tāpat ir vajadzīgi arī citi pasākumi pre, preventīv, preventīvie pasākumi, piemēram, attiecībā uz minimāliem standartiem sistēmu ieviešanai, jo es domāju, ka um, tādu kriminalizācijas eh, direktīvu to varētu piemērot tikai kā pēdējo soli, bet vispirms, protams, komisijai būtu jāizstrādā kopējā kiberstratēģija. Uh, Tagad ir tāds darbs soli pa solim, un es esmu nedaudz vīlsies, ka komisija tomēr relatīvi ilgi strādā. Un tā ir bijis nepieciešams ilgs laiks, lai, jā, lai kaut ko izdarītu šī te lauciņu labā. Es gribētu no sirds pateikties Dānijas prezidentūrai. Es līdz šim neesmu pieredzējusi. Uh, tik eh, tādu prezidentūru, kas tik ļoti būtu iestājusies par to, ko parlaments vēlas, kā Dānijas prezidentūra, un tāpēc es gribētu tiešām ļoti skaidri pateikties par šīm ļoti konstruktīvajām trīs trialogu sēdēm ar Dānijas prezidentūru un arī par viņu gatavību mūs uzklausīt un censties aizstāvēt mūsu viedokli un pieņemt to. Es gribētu pateikties arī Polijas un Ungārijas prezidentūrām, kas eh, šo lietu sagatavoja. Uh, un arī bija ļoti konstruktīva un, palīd, un, un izpalīdzīga, un es domāju, ka mums bija arī ļoti laba viedokļa apmaiņa ar komisiju, kas eh, kopā ar mums tad risināja saturiskos jautājumus. Mēs esam panākuši to, ka pēdējā trialogā guvām tādu vispārēju sapratni un daudz, un varējām panākt uh, lielā mērā, ka parlamenta pozīcija tika pieņemta. Un Korepēra arī ar lielu balsu vairākumu šo vienošanos apstiprināja un runājot par politiskās vienošanās kompromisu saturu, bija kompromiss ar vairākām pozīcijām, ko mēs panācām, piemēram, labāka definīcija, skaidrojums, kādas darbības nav sodāmas, tad vēl paziņojumus dalību valstīm attiecībā uz uh, tādu nesvarīgu gadījumu definēšanu un. Un, uh, un uh, vienojāmies arī par to, ka viņiem ir jāpalīdz mums izstrādāt drošas tēmas, tad dro, drošas sistēmas, tad eh, sadarbība ar Enise, Eiropolu, Eirojustu. Tad bija skaidras norādes par nacionālo kontaktpunktu. punktu izveidošanu, jo kur, kāds, kāda jēga būtu, ja mēs izveidotu lielu kibernoziegumu centru, bet uh, nebūtu dalība valstīs attiecīgi kontaktpunktu. Šādi, protams, ir tāpat arī uzņēmumiem uh, jāuzņems atbildība un attiecībā uz smagiem kibernoziegumiem jāsaka, ka Šeit ir eh, ļoti sarežģītas problēmas. Un eh, mēs esam arī nākuši klajā ar eh, ieteikumiem padomēji definīcijas varēja iekļaut tikai ja, apsvērumu daļā, bet attiecībā uz šo te atbildības jautājumu tur mēs būtu gribējuši skaidrāk formulējumu, bet es domāju, ka mēs šobrīd atrodamies uz laba ceļa. Pavisam godīgi teikšu priekšsēdētāji, ka mēs nevēlamies par to balsot, jo būtībā tad mēs nodarītu parlamentam pāri, jo gal galā mūsu vēlmes šeit ir ņemtas vērā. Uh, tas, vai parlaments vēlas eh, pats balsot par savām, par, par savām vēlmēm, eh, nu tā ir parlamenta problēma, nevis padomas. Mēs vēlamies eh, dot signālu, bet tas, ka mēs tagad par to gribam balsot, tas būtībā nu, tā mēs tikai sev pārnodarīsim. Bet es ceru, ka padome jebkurā gadījumā ar lielu balsu vairākumu ir nobalsojis pār mūsu vēlmēm, un tāpēc septembrī mēs varēsim pieņemt lēmumu no laika grafika viedokļa, tas ir vienalga, bet, nu, Dānijas prezidentūra jebkurā gadījumā ir strādājusi vienkārši lieliski. Paldies! Thank you. Thank you. Paldies, Holmairs kundzei, par jūsu ziņojumu. Tiešām mums vajadzētu uzklausīt komisiju un prezidentūru. Komisija esot darbosies ļoti labi. Uh, Pie šī dokumenta Homērs kundze uzslavēja komisijas sadarbības vēlmi, un prezidentūras pārstāvji arī grib kaut ko teikt. Tagad došu vārdu prezidentūrai, pēc tam komisijai, un pēc tam diskusija ar pāriem deputātiem. Lūdzu, paldies, priekšsēdētē. Tagad eh, prezidentūras vārdā Es esmu gandrīz jums pastāstīt, ka vakar koreperu sanāksmē mēs izskatījām šo dokumentu. Teksts tika apstiprināts, pieņemts esošajā redakcijā. Arī tas, ko par ko mēs vienojamies iepriekšējā trialogā ar, tri, ar komisiju, uh, tika atbalstīts. Un droši vien drīz saņemsiet vēstuli arī no koreperu priekšsēdētāji par to, ka mēs esam šo tekstu pieņēmuši un mēs ļoti ceram, ka arī parlaments apstiprinās šo tekstu. Es pilnībā atbalstu referenti, kas arī teica, ka mēs esam panākuši labu vienošanos par tekstu, bet um, trialoga rezultātā teksts ir uzlabots daudzējādā ziņā un arī pateicoties parlamentam tas ir, pateicoties parlamenta idejām, un mēs esam varējuši arī iestrādāt ļoti daudzas parlamenta idejas tekstā. Bija diezgan smagas sarunas, un tas ir tikai normāli. Es gribētu pateikties referentei un referentes kolēģiem par lieliskas atmosfēras radīšanu sarunu vešanai. Paldies par ļoti konstruktīvo pieeju. Un paldies arī komisijai par atbalstu trialogā. Mums bija lieliska sadarbība strādājot pie šī ziņojuma projekta. Tas atkal pateicoties jums un jūsu kolēģiem Holmaila Jeres kundze. Tad jautājums par sadarbības aizkavēšanu. Es domāju, ka mēs centīsimies atrisināt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Mēs visi gribam ātrāk pabeigt darbu pie šī ziņojuma. Paldies! Paldies, ko teiks mums komisija? Vai jūs gribētu kaut ko teikt? Jā, ļoti īsi izteikšos priekšsēdētāj kungs. Tikai atzīmēšu, ka Arī komisija ir ļoti apmierināta, ka mums trialoga rezultātā ir panākts ļoti pozitīvs rezultāts. Tas ir tiešām lielisks sasniegums. Mēs atbalstam to. Bet Tas ir tikai viena daļa no kopējās pūzles, šī kiberdrošība un uzbrukuma informācijas sistēmām, un mēs komisijā strādājam ar citām rīcībām, ar citiem aspektiem, kas ir ciešāk saistīti ar kibertiesībām, tad ar krimināltiesībām, tad, tad aizsargāt kriminālā ziņā pret kiberuzbrukumiem, kiberdrošība kā tāda, bet pagaidām mēs esam ļoti apmierināti proti runājot par Schengens jautājumu, te ir jālemj padomei un parlamentam, un komisija neapšaubāmi gaida, kad šis jautājums tiks atrisināts, apmierinoši tas ir tas plašāks jautājums. Paldies! Un tagad mums ir daži deputāti pierakstījušies sarakstā. Vai ir kāds vispār? Es Jūkungs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Enčo kungs. Vispirms es gribētu pateikties Monikai par šo ziņojumu. Un vēl es gribētu pastāstīt mūsu komitejai, ka Monika, mūsu kolēģi, ir īsta cīnītāja. Un arī cilvēks, uz kuru jūs varat vienmēr paļauties. Un šajā ļoti nopietnajā gadījumā, kad viņai uzticēts ir tik svarīgs uzdevums, arī mēs varējām pilnībā paļauties uz Monikas Holmajeres entuziasmu. Viņa turklāt nes arī smagāko daļu šajā trialoga. Un viņai izdevās arī panākt, ka visas izvirzītās viņas prasības diskusijā tika arī pieņemtas. Es personīgi arī esmu ļoti gandarīts par to, ka esam panākuši konsensu trialogu rezultātā, un kompromisa teksts ir kopumā ļoti labs. Tur ir ņemti vērā arī ierosinājumi no mūsu komitejas puses. Viens no elementiem, kas man bija svarīgs bija mm, saistīts ar Eiropas aģentūru nozīmi. Eiropas aģentūrām, Enisas aģentūra un citām mm, arī Eiroģustam ir noteikta nozīme, lai cīnītos par kibernoziegumiem. Un vēl ziņojuma projektā ir rakstīts, ka ir nepieciešams realizēt sadarbību starp publisko un privāto sektoru, lai stātos pretim. Uh, kiberuzbrukumiem, bet jāatzīmē arī starptautiskā sadarbība, kas ir tikpat kritiski svarīga, jo mēs pretējā gadījumā nevaram apkarot šādus noziegumus. Un vēl viena lieta, kas man bija ļoti svarīga un ko pieņēma padomu, es domāju par to, ka vajadzētu uzlabot aizsardzības ietvaru, lai cīnītos pret kiberuzbrukumiem noteikti ir jāievēro tiesību normas, tas būtu jādara valsts iestādēm, un vēl kaut ko teikšu par sankcijām. Tas ir ļoti pozitīvi, ka sankcijas pret botnetiem ir svarīgas. Mēs zinām, ko, ko rada šī, šī šāda veida uzbrukums. Nozīgam pret kritisko infrastruktūru, arī ir jāsoda. Vismaz pieci gadi cietumā būtu jāpiespriež par uzbrukumu kritiskai infrastruktūrai. Mēs spriedām ar padomi, varbūt nevis tika pieņemts no padomas puses, bet šeit es gribētu arī pieminēt eh, juridisko personu atbildības jautājumu, par kuru mēs spriedam. Vēl arī kiberuzbrukumu novēršana, arī atsauce uz novēršanu nav atspoguļota direktīva tā, kā mēs būtu to gribējuši, bet mēs ļoti ceram, ka komisija turpinās strādāt pie šī jautājuma un atrisinās atsevišķā likuma projektā šo jautājumu. Kā jau es teicu, šis teksts, par kuru mēs vienojāmies, ir apmierinošs un jaunā direktīva būs ļoti labs instruments, lai apkarotu kiberuzbrukumus kibernoziegums vispār. Vēl gribētu pateikties Dānijas prezidentūrai par lielisko sadarbību strādājot pie šīs direktīvas. Paldies! Laķie kundze. Es arī gribētu pateikties Monikai par lielisko darbu, par to, ka viņai ir izdevies padomē pad, panākt ļoti uh, Uh, labu kompromisu. Ļoti patīkami ir strādāt kopumā ar uh, Moniku. Ļoti žēl, ka priekšējā konference ir bloķējuši šo dosie, bet prezidents jau teica, ka jūs neesat par to atbildīga, par to. Uh, bet es domāju, ka mēs nonāksim līdz plenārsēdē, tad mums vajadzētu tomēr uzklausīt priekšsēdētāju konferences viedokli, kāpēc šāda iesaldēšana. Un mēs uzskatām, ka šāda reakcija nebūtu pareiza un galu galā nav, nav arī laba attiecībā uz Dānijas prezidentūru. Ļoti ceru, ka mēs atradīsim risinājumu, varbūt arī finansiāla rakstura Varbūt eh, šī jautājuma tādā rakursā atrisināšana ļaus atbloķēt šo jautājumu. Runājot par šiem uzbrukumiem, eh, šeit ir izvests pētījums Um, mēs atsaucamies arī uz mūsu ieplānoto uzklausīšanu attiecība uz uh, pilsoņu aizsardzību pret šādiem uzbrukumiem. Tātad šis jautājums ir ļoti svarīgs un tāda veida reakcija nav adekvāta. Paldies, Bronsa kungs! Jā, tas ir tiešām jautājums uh, par mm, pamatinformāciju, nevis par šo priekšlikumu kā tādu. Eh, privāti individi un grupas strādā ar informācijas sistēmām eh, un nav pilnīgas aizsardzības pret tā, un tas ļoti žēl, bet vairāk man uztrauc tieši valdību rīcība un valdību rīcība pret citu valdību informācijas sistēmām. Mēs zinām, ka Izraela un ASV ir uzturējuši uzbrukumu pret Irānas kodolprogrammas informācijas sistēmām. Uh, Un tad ir jautājums par to, cik pamatota šāda rīcība bijusi, tomēr tā tas ir noticis, un arī mēs zinām, ka Ķīna bloķē rietumu websaitus, faktiski neuzbruk sistēmām, bet bloķē. Vai Homa ir zināja par šādiem gadījumiem, gatavojoties šim ziņojumam, vai ir kāda Eiropas Savienības dalība valsts, varbūt ir es kā tāda, vēd uzbrukumus pret informācijas sistēmām, kas ir trešajās valstīs, vai arī uh, ir kaut kāda rīcība no valdību puses, kas ir vērsta pret informācijas sistēmām, kas ir Eiropas Savienībā. Es, protams, nerunāju par tādiem pamatotiem pasākumiem, kas ir vērsti pret kriminālu noziedzniekiem, bērnu pornogrāfijas izplatītājiem. Tas ir pamatots, bet kādi ir citi gadījumi vai tādi jums ir zinām? Paldies tālāk. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'd like to add my... Makintājas kundze. Es arī gribētu pateikties Holmajers kundzei par padarīto darbu. Tiešām kibernoziegums, noziegumi ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs jau runājam par to, tas ir kaut kas tāds, par ko runāsim arī Krim komitejā, kas ir nesen izveidota. Šis jautājums ir ļoti svarīgs mums visiem. Man ir jākomentē eh, mūsu parlamenta rīcība Un arī gribu komentēt priekšstādā konferences rīcību. Man grupa ir vienīgā, kas pretojās šai rīcībai, ko pieņi, apstiprināja priekšstādā konference, kur, kuras rezultātā tika apturēta sadarbība ar padomu, atsaukti šie dokumenti. Es jau Strasbūrā par to runāju. Es uzskatu, ka tas ir ļoti bērnišķīgi no priekšstādā konferences puses un vēl vairāk Es uzskatu, ka tagad parlaments parādās ļoti muļķīgā gaismā. Mēs eh, lasīsim juridiskā dienesta lēmumu, parlamenta juridiskā dienesta eh, lēmumu. Padome rīkojās pareizi. Mēs nevaram atļauties atkāpties no sadarbības. Nekādā gadījumā mēs nevaram novērsties no tā. Un katrā ziņā esmu ļoti bēdīgi, ka tā, tādi mēs rīkojāmies. Un ja šis dokuments tiks iesaldēts, tas ir briesmīgi un vēl sliktāk, ja mēs visu PNR darbu zaudēsim. Tātad tā es gribēju, lai jūs piefiksējat protokolā manu remarku. Alberta kungs. Äh, Paldies. Pirmkārt, es gribētu atvainoties par to, ka nedaudz nokavējos, bet, nu, man vienmēr ir labs iemesls, kāpēc es tā drusciņu nokavēju. Bet, jebkurā gadījumā, es tomēr esmu saulēcīgi ieraudzies, lai pateik, ieradies, lai pateiktu kaut ko par uh, trialogu. Pirmkārt, es uh, ļoti priecājos par uh, sadarbību ar jums, Holmajers kundze, un man ir tāda sajūta, ka jūs vienmēr cenšaties um, ievērot visu vēlmes, un uh, jūs jau droši vien varat iedomāties, ka ir kaut kādi daži punkti, arī, kas sagādā problēmas sarunās padomē, un pie tiem pieder arī tas pamatjautājums, vai pietiek ar to, ka ka būs šāda direktīva par vai varbūt, ka vajadzētu tomēr kaut kāds papildus pasākums par pašu drošību un arī radīt kaut kāds tāds stimuls, kas iet tādā virzienā, lai uz atbildību uzņemtos arī šo te sistēmu nodrošinātāji. Ja tur ir acīm redzams kļūdas vai, teiksim, kaut kāda drošības trūkumi. Uh, Nu, tas eh, nebija te iespējams ar šo te aptvērumu. Un tad vēl viens cits punkts, kas mums kā zaļajiem šķiet sevišķi sāpīgs. Izņēmums attiecībā uz tā dēvēto Whitehead hacking, kur ir runa par to, ka tie, kas informācijas sistēmās iebrūk bez uh, ļauna nodoma pastrādāt noziegumu vai vēlmes nodarīt kaut kādu kaitējumu un uh, nu, ka vajadzētu par šādiem drošības trūkumiem ziņot. Nu, varbūt, ka mēs varam vismaz uzsākt kaut kādas debatas šajā jautājumā, neko citu jau mēs nevaram panākt. Nu, šajā ziņā mums ir ārkārtīgi lielas grūtības. Uh, atbalstīt šo rezultātu. Bet, eh, jebkurā gadījumā, paldies par labajām sarunām. Es redzu, ka mēs eh, daudz punktus esam eh, padomē prezentējuši vienādi, bet, nu, zaļajiem šķiet, ka tomēr ir arī punkti, kuros mēs esam panākuši pārāk maz. Es nezinu, cik tālu tagad mums ir iespējas, ņemot vērā uh, blokāda Schengens problēmas dēļ, cik tālu tas viss to ietekmē, nu varbūt, ka vēl kaut ko var panākt. Nu, mēs vienkārši pamet šo ideju gaisā, mēs būtu vēlējušies, un, eh, nu, tad attiecīgi būs jāraugās, kā būs, ja paliksim pie šī rezultāta, bet jebkurā gadījumā liels paldies par darbu. Paldies! Dank! Nav! Paldies! Un tagad došu vārdu referents kundzei. Lūdzu, nobeigumu komentāru no jūsu puses pēc viss dzirdētā. Um, Paldies. Es gribētu atbildēt uz pāris jautājumiem. Pirmkārt, jautājums no bronzas puses runājot par uzbrukumiem no valstīm, valstu puses. Timotīs Kirkops arī iesniedza priekšlikumu. Nu, mēs nevaram šādā direktīvā uh, izskatīt uzbrukums no valstu puses citām valstīm. Kolēģis Enču arī ļoti intensīvi strādāja pie šī jautājuma un um, centās kaut ko panākt, bet ir skaidrs, ka, ka šādos te krimināla tiesību noteikumos tomēr nav paredzēti, paredzēts normas, kas attiektos uz valstīm. Uh, starptautiskajās tiesībās tas arī nav paredzēts. Nu, un tad mēs arī izteicām vēlmu, lai starptautisko tiesību jomā tiktu īstenot kaut kādu pasākumu un meklēts labāks regulējums, kā šīs problēmas starp valstīm risināt. Problemātika ir sarežģīta, to arī apliecina tā tēma, kā piemēram Ķīna ar uh, hakeru uzbrukumiem uh, vēršas pret citām valstīm, nu, arī no Krievijas puses notiek dažādu šādu uzbrukumu informācijas sistēmām. Un tas nozīmē, ka šeit ir ļoti plašs darbības lauciņš, pie kā būs jāstrādā tuvāko gadu laikā, un uh, tur nebūt nebūs tikai labi risinājumi, jo šķiet, ka, nu, šeit mēs nestrādājam uz vienādiem sapratnes pamatiem starp uh, dažādām valstīm. Un tad otra tēma Es jau pašā sākumā attiecībā uz Jānu Filipu Albrehtu sacīju, ka mēs neesam laimīgi par to, ka attiecība, ka šī te direktīva ir tā pirmā un pārējās tiek izskaustas un ka ir nepieciešams aizvien ilgāka laika. Es domāju, ka Kruskundzē te būtu bijis jāpastrādā daudz labāk attiecībā uz virbaliem standartiem atbildību un tā tālāk. Un tā jau projām. Uh, un arī attiecībā uz šiem te Whitehead hacker problēmu un strādāt uh, pozitīvā garā, ne tikai pie šī negatīvā aspekta. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs vēl sagaidām, un es uh, ceru, ka septembra sākumā mēs kopīgiem spēkiem varēsim runāt par šo tēmu. Es, protams, esmu vīlsies, ka joprojām nekas nav panākts. Uh, Nu, tagad vismaz ir šie te krimināla tiesība noteikumi, bet jebkurā gadījumā nav tāds uh, kopīgs Eiropas ietvars ļoti daudzās jomās. Un otrs, kas attiecas uz šo te Whitehead hacking, te bija viena nesaprašanās. Mēs apsvērumos apskatām tādus mazus nesvarīgus gadījumus, un līdz ar to tur ir tā kā arī paredzēts, uh, nu, kaut kas pateikts par šiem te Whitehead Hate Hacker. Tātad tāds nesvarīgs gadījums ir tāds gadījums, kurā cilvēks uzbrūk citai sistēmai, bet informācijas sistēmai, bet rada tikai neliels kaitējums. Bet, ja mēs runājam par šiem te Whitehead hakeriem, tad viņi nerada nekādu zaudējumus. Un līdz ar to viņiem nevajadzētu arī piemērot nekādu sodu. Uh, Ar dalībvalstīm vislielākās problēmas bija punkts, ka viņi nevēlējās, lai direktīvā šeit, eh, nu, lai parādītos te formulējums arī par šiem te Whitehead hakeriem. Un nu, tāpēc mēs uh, iestrādājām tādu, tādu apsvērumu punktu, kas uh, aicina šos te Whitehead vai, teiksim, baltos hakerus uh, izmēģināt pro programmas lai, un informācijas sistēmas, lai testētu tās pret dažādiem uh, drošības trūkumiem. Un mēs arī komisārai Krūsai ja ļoti skaidri vēlamies pateikt, ka ir jārunā ar lielajām firmām, lielajiem uzņēmumiem, bet uh, ir būtiski arī sarunāties ar uh, cilvēkiem no CCC un daudziem citiem grupējumiem, tāpēc, ka viņi tik tiešām var dot ļoti būtisku pienesumu, lai mūsu informācijas sistēmas padarītu drošākas. Un es domāju, ka te mēs esam vienisprātis, bet, eh, ja kurā gadījumā es esmu priecīgi par to, ka padomu jau arī skaidri pateiks, ka tas, eh, tas tā ir, bet viņi tikai nevēlas, lai šie te grupējumi tiktu tā īpaši pieminēti. Nu, Cik mēs ilgi runājām? Divi ar pus stundas par vienu apsvērumu punktu. Tas, tas arī bija sava veida reformas, kad divi ar, rekords, ka divi ar pus stundas runā par vienu apsvērumu punktu, bet mēs atradām risinājumu. Bet eh, es priec, priecājos arī par sadarbību ar eh, kolēģiem no zaļo grupas. Varbūt, ka varētu, varētu vēl kopīgiem spēkiem padomāt, kā šo problēmu risināt. Uh, Paldies visiem kolēģiem. Es domāju, ka es saņēmu ļoti daudz ierosinājumus, un mēs varējām ļoti labi strādāt pie šīs pakotnes. Nu, te bija arī dažādi sarežģīti jautājumi, bet es domāju, ka ar Albrecht kungu, Enču kungu, Alvaro kungu un Timotiju Kirkopu mēs uh, tikāmies vairāk kārt, un uh, liels paldies par šo tiešām intensīvo sadarbību. Arī mēs vēlreiz sakam jums paldies, Holmajeras kundze, un līdz ar to esam beiguši diskutēt par šo darba kārtības punktu, un mēs uzklausījām arī situācijas aprakstu trialogā, no situāciju ar šo dokumentu un citiem dokumentiem, kas ir saistīti. Un tagad gaidīsim, kā tālāk attīstās šis darbs jautājums par Eurojust. Pie mums ir ieradies arī pieradusies Koningsa kundze. Viņa vēl nav ieradusies, bet drīz būs. Mums ir paredzēta saruna ar viņu 11.30. Tagad pārtraukums uz 5 minūtēm, pēc 5 minūtēm atsāksim darbu. Dear members. Godātie deputāti. Godātie deputāti, ieņemiet savas vietas, lūdzu. Un tad sāksim nākamo darba kārtības punktu. Visi apsēdušies. Un tagad mums ir stundas garumā paredzētas viedokļa apmaiņa ar mūsu godāto viesi. šeit es tagad vēlētos sveikt Mišels Konings kundze, kura ir Eurojust pavisam nesen ievēlēta jaunā prezidente. Un Eurojust ir Libe komitejas sadarbības partneris, un Aleds Viljams kungs, kurš līdz šim bija Eurojust prezidents, šobrīd šo posteni ir atstājis, un Konings kundze ir ievēlēta par jauno prezidenti. Tā tad. Eh, un šobrīd Konings kundze mūs iepazīstinās ar Eurojust igada pārskats ziņojumu, un šajā ziņojumā ir atspoguļots Eurojust aktivitātes šī ārkārtīgi svarīgā aģentūra, kura ir darbojusies jau desmit gadus. Aģentūra paplašinās un pieaug savā nozīmīgumā, un 2011. gadā Eurojust izskatīto lietu skaits bija 1441. Un Eurojust organizētās sanāksmes 2010. gadā tādu bija 140 un 2011. gadā 204. Un 70% no šajām sanāksmēm piedalījās vairāk kā trīs dalību valstis. Un e, Eurojust izmeklējumu komandas aktīvi piedalās dažādos projektos. Un tagad es vēlētos e, sākt šo kundzes prezentācija ar to, ka pirms pāris dienām Luksemburgā notika svarīga sanāksme par Eiropas eh, tiesiskuma un, eh, un eh, pilsonisko tiesību telpu, un tajā runa gāja par sadarbību tiesību sargājušo iestāžu starpā. Un arī par to, kādā veidā sadarboties ar dažādām valstīm mēs um, zinām, ka Lisabonas līgumā likumdo, likumdevēju sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Un līdz ar to ikgadējais ziņojums, ar kuru mūs iepazīstinās e, Konings kundze, mēs vēlētos dzirdēt, kāda ir bijusi, kāds ir aktivitāšu pārskats un kādi ir panāktie panākumi, arī par to, kādā veidā administratīvi šī organizācija ir, balso, ir darbojusies. Un eh, Eurojust kolēģija varbūt vairāk varētu sadarboties un atskaitīties Eiropas parlamentam, un tāpēc eh, Libe komiteja ieteiktu ierosinātos likumdošanas instrumentus, tā kā tas parādās eh, direktīvā par noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskāciju un iesaldēšanu, tad eh, es eh, vēlētos pateikt Konings kundzē, ka burtiski vakar šeit Liba komitmā, ka mēs nosūtīsim Liba delegāciju lai tā apmeklētu Eurojust ēku Hāgā. Un šī vizīte notiks rudenī. Protams, ka mēs izrādīsim interesi visos Eurojust aktivitāšu posmos un par to, kā strādā šī organizācija, kā arī tajā, kā tas atbilst ar 86, kā tas atbilst 86 līguma punktam un arī sadarbību starp ģenerāla prokuroriem. Jautājums, kādā veidā cīnīties pret pārobežu noziedzību un ko eiro jūs domā šajā jomā darīt. Es esmu pārliecināts, ka deputāti kuri izteiksies šajās debatēs ar interesi, uzdos gan jautājumus, gan izteiks savus komentārus. Un tagad dod vārdu jums, Konings skundze. Much, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par šiem ievadvārdiem, kur tiešām bija gan uzmundrinoši, gan arī jauki. Uh, un es vēlētos pateikties arī Liba komitejai par šo uzklausīšanu, un man tas ir ārkārtīgi liels gods jūs iepazīstināt ar galvenajiem momentiem Eurojust gada pārskatā 11. gadām. Šajā komitejā līdz pat šim brīdim tātad šis ziņojums ir pieejams elektroniski 11 valodās, un mēs to pārtulkosim visās 23 oficiālajās ES valodās. Jau pirms kāda laika mēs savu uzmanību gada pārskatā vēlējāmies galvenokārt vērst uz mūsu operacionālo darbību, un e, vienlaicīgi mēs e, nolēmām runāt par Eurojust kā pievienoto vērtību tieši pārobežu nopietnu noziegumu apkarošanā. Līdz ar to raugoties uz statistikas datiem, uzreiz top skaidrs, ka 1441 gadījums ir ticis izskatīts 11. gadā, un patiesībā tas varbūt īpaši daudz nesaka, bet uh, iepriekšējā gadā, 10. gadā mums bija 1421 gadījums. Bet, salīdzinot ar desmito gadu, 11. gadā Eurojust ir par 45% palielinājis tā saucamo koordinācijas sanāksmu skaitu, un tas arī ir Eurojust uzdevums jo to nedara neviens cits, nedz Eiropā, nedz arī kur citur pasaulē. Tātad mēs sēžam pie viena galda gan izmeklētāji, gan prokurori un strādājam kopīgā kriminalitātes apkarošanas tīklā. Un pie šī kopīgā galda mēs mēģinām tiešām panākt eh, to, kādā veidā palīdzēt noziegumu izmeklēšanai, un mēs darām visu, lai uzlabotu arī prokuroru stratēģiju. Un, piemēram, eh, ja kāda krimināla banda vai krimināla noziedznieku tīkls darbojās, teiksim, piecās valstīs, tad mēs pie kopīga galda nosēdinām piecu šo piecu valstu ekspertus, un e, mēs paši piedalāmies šajās sanāksmēs, un tādā veidā mēs e, veicinām gan informācijas ap apmaiņu, gan arī izveidojam sadarbības tīklu, un mēs mēģinam tādā veidā atrisināt šo noziegumu. Visiem ir pieejams šī sadarbības tīkla ekspertu palīdzība. Līdz ar to viņi darbojās ne tikai savā dalību valstī, bet arī šajā palīdzības tīklā. Un tādējādi mēs uzmanību vēršam ne tikai uz konkrētajā dalību valstī notiekošajām kriminālajām aktivitātēm, bet, ja krimināla noziegums ir pāri robežām, krimināla aktivitāte pāri robežām, tad visi var piedalīties šajā tīklā. Un, piemēram, piecas valsts, kurās notiek eh, narkotiku tirzniecība, tad gan policijas darbinieki, gan arī eksperti, kuri ir bijuši iesaistīti gan bankas kontu arestēšanā, gan arī mājas eh, kratīšanā, un tādējādi mēs eh, sadarbojamies. Un Krimināli noziedznieki parasti nesagaida, ka ļoti labi koordinēta krimināla darbība sastopas ar tikpat labu tiesību sargājošo iestāžu koordinētu darbību. Un patiesībā šis te pārsteiguma moments ir tas, ko mēs arī labi izmantojam, un to var panākt tikai un vienīgi ar daudzpusēju tiesību sargājušu iestāžu darbību koordinēšanu, Mēs e, izmantojam visus iespējamos moderno tehnoloģiju līdzekļus un tādējādi valsti pa valstī šis tīkls tiek apkarots, un es to saucu par omnipotentu pieeju, jo tādējādi mēs visus e, uzaicinām pie mums. Visi zina, kāda būs darba punkti jau labu laiku iepriekš. Visi ierodās ar PowerPoint prezentācijām, Visi pārzina, kāda ir kāda ir izmeklēšanas procedūra konkrētajā valstī, un tad mēs pie šā galda sēžot arī vienojamies par to, kādā veidā apkarot šo problēmu. Vai tas būtu izmantot vienu uh, eh, metodu, vai arī, teiksim, izsniegt sniegt, tā saucamo Eiropas aresta orderi. Tātad sadarbība ir ļoti laba. Vienīgais, kas man varbūt vēl neapmierina, ir tas, ka ikvienam šādam eh, tiesību sargājošo iestāžu sadarbības modelim ir, ir ļoti, ļoti unikāla daba. Mēs nevaram izmantot, teiksim, viena krimināla nozieguma atrisināšanas metode kaut kur citur. Katru reizi ir kaut kas jauns, kas ir jāņem vērā. Un kā jau es teicu, šādas, kop, šādas kopīgas sanāksmes 11. gadā mēs esam palielinājuši par 45%. Tas, ko esam novērojuši, ka 17% gadījumu, tas 70% gadījumu šajās eh, sēdēs ir iesaistīts pāri par trīs dalību valstīm, līdz ar to tas nav tikai divpusējs dalību valstu sadarbības projekts, bet eh, tajā piedalās vismaz trīs valstis. Līdz ar to, ja kriminālā aktivitāte ir notikusi piecās dalību valstīs, tad viss šīs valsts arī sadarbojas. Un, eh, piemēram, pagājušajā gadā 80% mēs esam uzsvērši tā saucamās prioritējumās jomas. Un e, padomu ir izveidojusi arī darba grupas. Tā ir cilvēku tirzniecība, tā ir, e, tā ir narkotika tirzniecība, terorisms, nelegāla cilvēku pārdošana, cilvēku tirzniecība, krāpšana un nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācija. Un tādējādi jau pēc definīcijas mēs e, visi šie manis pieminētie prioritārās noziedzības jomu gadījumi vienmēr ir pārobežu. Un tādajādi, ko mēs vēlamies panākt? Kvantitāti, kvalitāti, kvalitāti mēs nodrošinam ar koordinācijas metodi un visbeidzot ātrums. Ir jādarbojas ļoti ātri, reakcija ir jābūt ātri, jo krimināli noziedznieki pārvietojas ļoti ātri, un mums ir jābūt arī ātrai atbildes reakcijai. Vēl viena labā ziņa ir tā, ka kopš pagājušā gada septiņos gadījumos mēs īstenojām tādu tiesisku sadarbību caur procedūru, caur operacionālās sadarbības koordinācijas centriem. Tātad operacionālā koordinācija. Mēs organizējam šādas sanāksmes, kā es tikko aprakstīju. Uh, Tātad mēs tad vienojamies par kopīgu rīcības dienu, un šajā nolemtajā dienā konkrētajās dalību valstīs, kas to ir nolēmušas, šīs e, dalību valsts pulkstens sešos e, tiekās krīzes centrā, kurā ir videokonferences caur Eurojust, kur ir viena, viens telefonnumurs, viena ēpasta e adrese, un eh, visas šīs piecas valstis var kontaktēties caur šiem modernajiem saziņas līdzekļiem un tātad viņiem ir pieejama informācija, kas notiek citās valstīs, un mēs organizējam šo darbu. Protams, šī informācija tad tiek nodot arī pārējām iesaistītajām pusēm, un tad mēs redzam, kas tad ir nepieciešams vēl. Iespējams, ka ir nekavējoties jāizdod Eiropas aresta orders, iespējams, ka ir jāizdod vairāk tādu, un ja šis, šī prasība parādās, tad mēs to uzreiz arī izdarām. Uh, Tas ir jauns sadarbības veids, tātad operat operatīvā darbība ir ļoti veiksmīga. Un eh, es vēlētos varbūt eh, jūs iepazīstināt ar eh, plāja gadījumu, tas notika Zviedrijā. Šis gadījums sākās pirms trīs gadiem, bet tikai 28. martā sākās tiesa process. Tātad 8. gadā darbojās ārkārtīgi labi organizēts eh, narkotika tirzniecības tīkls, kas darbojās no Zviedrijas caur Franciju un Spāniju, un eh, kas sa savērpa kopā arī citas valsts, un gali bija tādās valstīs kā Andora, Venecuēla, Kolumbija un arī citās. Un, eh, protams, ka šāda tīkla apkarošanai bija nepieciešama koordinācija. 8. gadā mēs to sākām, sākām 9. gadā mēs izveidojām šādu izmeklēšanas komandu, komandu un jau tūlīt pēc šīs komandas izveidošanas uh, izdevās izņemt 1,4 tonnas ļoti augstas kvalitātes kokaīna. Mēs e, turpinājām sadarboties arī ar citām valstīm, un mazliet vēlāk 30, mēs veicām 30 arestus visā pasaulē. Mēs turpinājām sadarboties, e, un 2010. gada decembrī tika arestēts netālu no Serbijas robežas Zviedrijas mērķpersona. Un tika arestēta, arestēts arī Zviedrijas pilsonis, kurš dzīvoja Šveicē un kurš patiesībā darbojās tādā kā paralēlajā narkotika tirzniecības tīklā, un viņš savukārt bija iesaistīts arī nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācijā. Tātad vēl bez šī narkotiku tirzniecības tīkla, bija arī naudas atmazgāšanas, bija vesela virkne luksus, eh, diskotēku un smalku jahtu un arī smalku villu, un mēs runājam no 2007. līdz 2010. gadam, mēs runājam par 12 miljoniem eiro kas ir tikuši investēti nekustamajos īpašumos un kokaīnam šī summa bija 416 un 468 miljoni tikuši izņemti. Katrā ziņā sadarbība ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga, un mūsu sadarbība arī ar trešajām valstīm bija ļoti svarīga. Tātad Europol instrumenti sniedza mums tādu kā pārskatu par to, kurā vietā darbojās mūsu mērķpersonas, un mēs no 2008. līdz 2011. gadam mēs organizējām 13 koordinatīvās sanāksmes. Un tiešām mēs uzmanību vērsām uz tiesisko aspektu, kādā veidā palīdzēt viens otram ar mm, tiesisko darbību un kādā veidā palīdzēt arī ārpus Eiropas Savienības. Un mm, mēs eh, vēlējāmies konkrēti piemērot pareizos eh, jurisdikcijas aspektus un sadarboties arī ar jūrniecības Mm, par sadarbības partneriem. Un šobrīd mērķpersonas atrodas apcietinājumā un notiek tiesvedība. Zviedrijas galvenā persona un arī citās dalību valstīs šīs narkotiku tirsniecības tīkļa, tīkla dalībnieki ir stājušies tiesas priekšā. Redzēsim, kādā veidā attīstīsies notikumi, bet eh, mēs, protams, varam uzdot sev jautājumu. Tātad mums bija šī te omnibusa pieeja no Zviedrijas uz Franciju, no Francijas uz Kolumbiju, un eh, ja mēs nebūtu koordinējuši šo darbību, tad tas būtu prasījis bezgalīgi daudz laika. Vēl viens cits piemērs iz dzīves. Tā arī bija cigarešu nelegāla cigarešu kontrabanda no Ukrainas uz apvienoto karalisti. Un bija pilnīgi skaidrs, ka Ukraiņu šī tīkla vadītāji, tīkls gāja caur Čehiju, Slovākiju, Ungāriju, arī Franciju, Itāliju, Vāciju. Un, un šajās manas pieminētajās valstīs tika izveidota fiktīva, tāds fiktīvs komerc ceļš, tirzniecības ceļš, un eh, mēs prasīja, lūk, griezāmies pie ekspertiem, lai sakārtot administratīvās formalitātes, bet eh, vienmēr šīs cigaretes eh, Francijā tika izmantotas legālas kompānijas, tātad tas viss sākās ar it kā Francijas tiesvedību, tad tas apauga ar citiem tiesvedību procesiem, un eh, visbeidzot eh, tika, tika izdoti sinhro, simultāni aresta orderi Un eh, tā bija samērā liela šoka terapija visām mērķpersonām un apcietinātajiem. Un Ukrainā apcietinātais un arī tika ap, apcietināti citi. Un eh, notika 13 kratīšanas. Tātad kā mēs rīkojāmies arī izmantojot šo te jauno operatīvās darbības koordinācijas centru. Sešās dalību valstīs eh, tiesības sargājošie po policisti faktiski no šī centra varēja tad koordinēt savu darbību. Un e, šajā gadījumā tātad runa gāja par tiesību sargājošo iestāžu sadarbību, bet ne tikai tiesību sargājošo, piedalījās arī muitas ierēģi, jo runa gāja arī par cigarešu kontrabandu. Koordinācija ir ārkārtīgi svarīga, un konkrētā dienā operatīvā darbība un tās koordinācija ir ļoti būtiska. Vienlīdz svarīgi, un šai, šie divi piemēri to jau arī pierādīja, kad ir jābūt ļoti efektīvai sadarbībai, un tāda mums arī ir bijusi, starp Eurojust un Europolu. Un labā ziņa ir tāda, ka mēs esam uh, piedalījuši, mēs esam izmantojuši 17 gadījumos Europolu ekspertu palīdzību, un 89 koordinatīvajās sanāksmēs piedalījās Europol pārstāvi. Un šobrīd eh, abas puses vēlas informēt vienu otru par eh, šiem, šiem operatīvajām sanāksmēm. Mēs eh, tiešām palīdzam viens otram, un vislabākais panākums ir tas, ka mēs eh, tiešām gūstam viens no otra. Tā saucamais bemola moments, tātad delfīns un hidra, jo dalību valstis un īpaši terorismu apkarošanas gadījumos pēdējā laika pieredze rāda, ka mēs nonākam it kā tādās dīvainās situācijās. Jo mēs mūsu koordinatīvajās sanāksmēs dzirdam no Europolu. Europol ir informācija, kuru viņi nevar tomēr nodot mums, līdz ar to mēs nevaram it kā pabeigt mūsu darbu, mēs nevaram pabeigt reālu uh, teroristu grupu apkarošanas aktivitāti, un es domāju, ka šeit vēl ir daudz darāmā. Un vēlreiz, tā nav Europol atbildība, tā drīzāk būtu dalību valstu atbildība, kuras tad nevēlas sadarboties. Kopīgās izmeklēšanas komandas mums ir Šādas komandas un tās ir eksistējušas jau ilgi, bet patiesībā burtiski pēdējo piecu gadu laikā tās ir darbojušās īpaši veiksmīgi. Kāpēc? Jo pirms pieciem gadiem mēs sākām saņemt finansējumu, tā saucamajam no JIT finansējumu, un 11. gadā JIT ekspertu tīkls piedalījās šajos uh, koordinā, šajās koordinācijas sanāksmēs. Un eh, šādas sanāksmes tika organizētas gan Europol, gan arī Eurojust. Un eh, tas, tas ir džit finansējums ir ārkārtīgi svarīgs un gan tiesību sargājošajām iestādēm, gan arī tiesu sistēmai sie pie, piešķirtais finansējums bija 2,3 miljoni. Šī nauda ir tikusi veiksmīgi izmantota, un eh, tomēr tā būs pieejama tikai līdz 13. gada oktobrim, un tad izskatās, ka vēl par finansējumu nav lemts. Tā bija DG Home komisijā, kas ir atbildīga par šo projektu īstenošanu. Bet um, 2011. gadā DG Home paziņoja par jaunu sistēmas uzsākšanu. Tātad uh, mēs varam piedarba, piedalīties partnerības projektos. Un vienīgā iespēja, ko darīt uh, līdz 13. gada beigām, ir pieprasīt papildus budžetu no konkrētas budžeta kategorijas, un tas ir budžeta trešais, trešā iedaļa, un mēs runājam par vairākiem simtiem tūkstošu eiro. Tātad mēs esam ļoti daudz panākuši, un pagājušajā gadā mums bija 165 iesniegumi, lai saņemtu šo te JIT finansējumu. Un Tas attiecās arī uz šīm te, uz tiesisko sadarbību prioritārajās noziedzības jomās, un tas ir sniedzis eh, konkrēts rezultāts. Līdz ar to dalību valstīm tas eh, noteikti nākt par sliktu, neturpināt šo labi iestrādāto un izstrādāto praksi, un eh, noteikti, ka tas veicina arī kvalitātes uzlabošanos. Un, eh, Ja vien tas ir iespējams, es vēlētos arī saņemt jūsu atbalstu. Un, protams, ka kur vien tas būs iespējams, mēs mēģināsim mēģināt eh, iegūt šo finansējumu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi pārobežu kriminālu, kriminālu aktivitāšu apkarošanai. Varbūt runājot vēl par nākotni, šeit ir pieejams arī brošūras daudzgadu stratēģiskais plāns, un tas ir paredzēts no 12. līdz 14. gadam. Mēs vēlamies uzlabot operatīvo darbību un tā saucamais pārobežu kriminalitātes apkarošanas plāns, un mēs sadarbosimies ar būtiskākajiem sadarbības partneriem, un mēs vēlamies arī uzlabot mūsu darba metožu efektivitāti. Uh, Prieksēdētāji kungs, protams, manas pieminētie piemēri pierāda, ka mēs eh, esam uzlabojuši operatīvo sadarbību un arī koordinācijas sanāksmju kvalitāte ir uzlabojusies. Bet kādas ir mūsu darba metodas, to jūs jau it kā pajautājāt. Jūs jautājat par to, kāda ir tā tad mūsu kolēģija un kā mēs darbojamies. Un eh, jūs jau savos ievadvārdos eh, pieminējāt to, kādā veidā mēs varētu sadarboties un sadarboties arī ar citām organizācijām. Un, bet to es darīšu pēc tam, kad deputāti būs uzdevuši savus jautājumus. Prieksēdētājs, es tikai vēlētos jums atgādināt, ka Vakar mums bija problēmas, mēs pārsniedzām par 20 minūtēm mūsu laiku priekšpusdienā. Tulka strādā līdz 12.30, līdz ar to es vēlētos jūs tikai pamudināt, ka jums ir 25 minūtes, tātad, lai jums būtu laiks pabeigt jūsu prezentāciju, un, protams, ka ir, būs arī laiks deputātiem uzdot jautājumus. Jā, protams, to es arī darīšu. Tā tad. Gribētu pastāstīt par tādām nesenajām problēmām. 2008. un 2009. gadā paredzētās pro izstrādātas programmas bija jāīsteno līdz 11. gada jūnijam. Es šķiet, ka ne visas dalība valsts, kurām ir jāīsteno šis padomas lēmums, bet diezgan dažas, diezgan daudz no tām vēl šo padomas lēmumu nav īstenojuši. Šajā padomas lēmumā ir 12. un 13. pants, kas ir ļoti būtiski. 12. ir par eh, Nacionālo koordinācijas sistēmu un 13. par obligātās informācijas sniegšanu Eirojust konkrētos gadījumos. Un te mēs runājam par eh, prioritārajām jomām eh, - cilvēku tirsniecību, narkotika tirsniecību. Vēl viena problēma ir 85. un 86. pāns Lisabons līgumā. 1. decembrī, tad, kad eh, Lisabons līgums stājās spēkā, 15. decembrī 20, 2009. gadā, tad tajā pašā gadā Eirojust izveidoja. Uh, uzdevumu vienību, un tā kā mēs ņēmām 85, 86, 87 punktu, bantu, kur bija runa par kozī, tātad operatīvā sadarbība, koordinācijas vienību un visbeidzot arī konsultatīvo formu. Tātad paraudzīsimies uz pašreizējo situāciju. Mēs pilnībā apzināmies, ka tas, kas tika paredzēts pirms 8-9 gadiem, eh, kas sākās ar 15 dalību valstīm bez jebkādas administrācijas, vairs nevar efektīvi darboties. Un tagad mums ir apmēram 300 eh, cilvēki ar pilnu administrāciju, ar kolēģiju, kas tagad ir valde un 27 eh, dalību valstis. Tā kā uh, Mēs esam centušies pielāgoties situācijai un tie, eh, tas reglaments, kas tika izstrādāts pirms daudziem gadiem, vairs nav spēkā. Tāpat ir jākoriģē to, kā vadīt šo sistēmu, jo iepriekš izgudrotais veids vairs nav efektīvs. Tāpat ir nepieciešams labāk, labāka portfeļa pārvaldība, labāka riska pārvaldība, labāka darbības pārvaldību, jāpadomā par administrācijas eh, pārstrukturizēšanu un labu līdzsvaru starp kolēģiju, nacionālajiem locekļiem un administrāciju. Mēs vienmēr domājam par organizatoriskās struktūras pārskatu, kolēģija to ir pieņēmusi un šis process norisinās. Soli pa solim tas tiek īstenots, kas attiecas uz padoms lēmumu īstenošanu. Uh, Mēs pie tā strādājam, šobrīd mēs piedalāmies sastajā izvērtēšanas kārtā attiecībā uz 85. un 86. pāntu. To mēs esam sākuši darīt kopš 2009. gada decembra bijušas viedokļu apmaiņas un tā tālāk par to, ko mēs varam darīt, lai izvērtētu uh, lai Nacionālais parlaments un e, Eiropas parlaments izvērtētu Eirojust aktivitātes, ko darīt, kā varam rīkoties, kā mainīt mūsu struktūru, lai pastiprinātu cīņu pret organizēto noziedzību, kas ir nepieciešams struktūrālajā ziņā un institucionālajā ziņā. Mēs turpinam šo darbu. Tagad esam panākuši vismaz kaut kādu tādu vienotu vīzību. Runājot par 86. pāntu, mēs e, joprojām par to strādājam. Mēs eh, pagājušajā nedēļā esam aizpildījuši komisijas eh, anketu. Un nākamnedēļ arī ir gaidām tikšanās ar ģenerālprokuroriem par eh, tieši šo perspektīvu. Visbeidzot, kā mēs varētu sadarboties, mēs ar prieku no ar jums sadarbosimies, dosim jums padomus, ir tīpaši attiecībā uz iesaldēšanas rīkojumiem, mm, attiecībā uz cilvēku tirzniecību, nelegālu iegūto līdzekļu legalizēšanu, narkotiku, kontrabandu un tā tālāk. Tā kā mēs esam ieinteresēti dialogā, ja jūs mūs apciemosiet, būsim priecīgi un šo vizīti sagatavosim saulēcīgi, jo mm, Eiropā mm, just būtu arī iesaistīts šajā te izvērtēšanas procesā. Protams, mums ir jānosaka arī savu mērķi, mums ir šis ikgadējais ziņojums, aktivitāšu ziņojums, bet jums arī jāpadomā, kas jums būtu vajadzīgs, lai labāk izvērtētu mūsu darbību. Tikai es domāju, ka tam būtu tāda, jābūt tādam savstarpējam pasākumam, kurā mēs pasakam, ko mēs vēlamies no jums, un jūs pasakat, ko jūs vēlaties no mums. Paldies Konings kundzei, ne tikai par šo apņēmību un uzņēmību savā karjerā, kalpojot eiro just kopš uh, šīs organizācijas pirmsākumiem, pirms gadarīs desmit gadiem. Liels paldies arī par to, par to kaismību, ar kādu, kādu jūs ieguldījusi uh, stāstot par uh, savu darbu kārtību kā jaunievēlētā šīs ļoti svarīgās organizācijas prezidenti, kas ir saistīta ar šo parlamentu, caur Libu komiteju un, Lisa, un trešā pīlāra akī Lisabonizēšanu. Eiropals, Eirojust un uh, tālākā attīstība. Tas viss ir ārkārtīgi nozīmīgi. Gen Eiropas uh, ģenerāla prokurors, kas kalpot Eiropas pilsoņu interesēm, cīnoties pret sliktajiem zēniem, kas neviens robežas nepazīst. Nu tā, lai vismaz labajiem būtu iespējas uzvarēt. Nu, un tagad uzklausīsim deputātus. Saimonam Busatilam došu vārdu vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu apsveikt Konings skundzi par viņas uh, kaismīgo prezentāciju, apsveikt vēlos viņu arī par to, ka viņa ir ievēlēta Eirojust prezidents amatā. Uh, Man gan ir jāsaka, es esmu skeptiski noskaņos pret eiro, jūs, jo es nedomāju, ka šī iestāde ir uh, iepriekšējā gadu laikā attaisnojusi tajā ieguldītos līdzekļus. Un es esmu pārliet, es ceru, ka man nav taisnība, un es ceru, ka jūs varēsiet man pārliecināt par pretējo esmu atvērts šajā ziņā. Bet, ja paraugamies uz prioritāriem noziedzības veidiem, kas ir jūsu ziņojumā iekļaut, es, piemēram, te neredzu cilvēku kontra cilvēku tirdzniecību. Es redzu, ka katru dienu vidus jūras šķērso daudz cilvēki, viņi tiek vesti pāri, un te ir uh,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 Jūs te pieminējāt eh, cilvēku tirdzniecību, bet es domāju tieši cilvēku kontrabandu. Es nezinu, vai jūs domājat, eh, vai jūs iekļaut viņus tajā pašā kategorijā, bet es nevēlos tagad runāt par to, ko eiro jūs eh, var darīt un ko nedara, bet es domāju, ka šis ir viens no tiem jautājumiem, pie kā mēs kolektīvi varam strādāt, un ja to darīsim, tad būsim ļoti efektīvi cīņā pret kriminālajām organizācijām, kas gūst milzu pēļņu uz to valstu rēķinu un vis, kas ir vistrākāk uz eh, to cilvēku rēķinu, kur dzīvības šādos pārbraucienos pār jūrai bieži vien tiek zaudēta. Es eh, ceru, ka, mēs, ka jūs vēlēsieties mainīt lietas, es vēlu jums visu to labāko, esmu joprojām atvērts un cerībā, ka jūs pārliecināsiet mani par to, ka eiro just ir noderīga iestāde un vēl jums visu to labāko. Paldies, Zīpels kundzē, kundzē vārds. Paldies! No savas puses arī gribētu apsveikt jūs ar ievēlēšanu prezidenta amatā un paldies par šo ziņojumu. Es domāju, ka neraugoties uz to, ka šodien zālē ir ļoti maz deputāta eiro, jūs temats un jautājums par uh, sadarbību krimināltiesību jomā ir ārkārtīgi nozīmīgs un es ļoti priecāšos, ja rudenī tik tiešām mēs varēsim jūs apmeklēt. Jūs savā ziņojumā. Uh, esat ļoti spilgti atspoguļojis, cik nozīmīgi ir sadarbība, un tas ir arī ļoti būtiski. Koordinācija vienalga, vai mēs, un nu, ļoti tāda veiksmīga koordinācija ir atkarīga no tā, vai visas ieinteresētās puses vēlas uh, sadarboties un apmainīties ar informāciju un citiem aspektiem, un tāpēc es. Uh, neraugoties uz visu to optimismu, kas jums bija paziņojumā, gribu norādīt, ka ne tikai konkrētai iesaistītie, konkrētiem iesaistītiem ir jābūt gataviem piedalīties, bet eh, tas ir atkarīgs arī no dalībvalstu gatavības mm, atdot daļu no savas kompetences un šajā ziņā strādāt kopā. Un es domāju, ka šajā ziņā rodas tāda, nu, tāda nedaudz greiza bilde, jo uh, ko Sēmans Busatils jau arī norādīja, jo eiro just darbu ietekmē nevēlēšanās no dalība valstu puses, kas attiecas uz koordinācijas jautājumu pārrobežu noziegumu gadījumos, kā piemēram narkotika tirdzniecība vai cilvēku tirdzniecība, jāpadomā par to, vai līdztekus tīrajai koordinācijai nevajadzētu uh, paredzēt eiro just eh, spēcīgākas eh, pašu tiesības un tādā veidā varbūt panākt to, ka dalība valsts savā labā sadarbotos vai, teiksim, tiktu piespiest sadarboties veiksmīgāk. Un te ir runa arī par eh, debatēm par Eiropas ģenerālprokuroru. Jautājums, vai vienmēr pietiek tikai ar koordināciju? Nu, varbūt, ka ir jābūt iniciatīvai Eiropas līmenī, lai attiecībā uz noteiktiem uh, krimināla noziegumiem, parādīt, ka Eiropas dimensija ir būtiskāka un tādā veidā uzsākt zināmas procedūras. Un visbeidzot, jūs vairāk kārt runājāt par sadarbību Eiropas arestorderu kontekstā šī tēma parlamentā tiek strīdīgi uztvert. Mēs domājam, ka te ir nepieciešami uzlabojumi un grozījumi īstenošanai. Nu, tā nav tēma, kas skar eirojus, bet man būtu tāds jautājums, vai būtu atšķir, vai pastāv atšķirīgs uztvers par uh, ar ordera īstenošanu no eiro jūs puses, un varbūt, ka jūs varētu arī sniegt kaut kāds piemērs. Paldies, tagad Matjā kundzei vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eiro justam par rezultātiem, kas tika klāstīti. Es pilnībā piekrītu kolēģiem Es e, domāju, ka ir jūs tā galvenais sasniegums ir kopējo komandu darbība. Tiešām efektīvi darbojušies apvienotās izmeklēšanas komandas uz vietām. Te es tiešām gribētu atbalstīt šo darbu. Un e, es domāju, ka e, tas arī ļauj iesaistīties tam valstīm, kas neiesaistās parasti tomēr piedalīties darbā. Un, jebkurā gadījumā, es domāju, ka tas darbojas, un Saimons gan e, teica, ka varbūt visi darbi šeit nav ietverti, un it īpaši tad, kad mēs runājam par pārobežu noziedzību, bet e, e, vairāk E, tiesu, tiesvedības kultūrā un arī policijas kultūrā ir kaut kāda noslēpuma kultūra, un varbūt šo noslēpumu mainības plīvuru ir grūti pacelt, un katrā ziņā es jums novēlu visu to labāko kundze. Un e, ko jūs domājat par Eiropas e, virsprokuroru? vai, ja tāds būs, tas darbosies efektīvi, un vēl es gribētu zināt, kur jūs varētu, teiksim, ziņot par īpaši labajiem rezultātiem. Jūs, piemēram, pieminējat dažus piemērus, kur jums ir bijusi laba darbība. Uh, bet varbūt jums ir vēl kādi citi piemēri sadarbībā ar dalībvalstīm, kur, teiksim, ir vislabākā sadarbība bijusi uz vietām, kaut vai caur apvienotām izmeklēšanas komandām, un par terorismu. Te, jūs pieminējāt sadarbību ar Eiropolu. Vai šāda sadarbība ir kāds izņēmums vai tieši otrādi ierast prakse? McIntyre. Paldies, Makintārs kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Konings kundze, par prezentāciju. Es arī gribētu pievienoties apsveicējiem, kas jūs apsveic ar ievēlēšanu. Tas, ko jūs sacījāt, man likās ārkārtīgi interesanti. Es ļoti lielā mērā atbalstu uh, ideja par ko darbības koordināciju visā Eiropā, un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski cīnoties pret pārobežu un uh, smagiem noziegumiem. Bet man jāsaka, mūsu politiskajā grupā mēs esam pret Eiropas ģenerāla prokurora amati. Es nedomāju, ka sadarbība un koordinācija nozīmē to, ka dalību valstīm būtu jāatsakās no savām pilnvarām. Es domāju, ka koordinācija un uh, sadarbība viņu darbību tikai stiprina. Es atbalstu šādu pieeju. Man ir tāds relatīvi neliels komentārs. Es nesen piedalījos kādā sanāksmē, tā bija starp parlamenta tikšanās manā valstī ar uh, parlamentā abu palātu deputātiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs runājam par Eiropolu. Jūs ļoti daudz runājāt par koordināciju starp Eirojust un Eiropolu. Un viens no jautājumiem, ko Lordu palāta uzdeva, ka ir, bija tāds, būtu ļoti labi, ja jūsu ziņojumu izstrāde notiktu vienlaiks ar Eiropol ziņojumu izstrādi. Nu, tad mēs varētu pārskatīt kaut kādu periodu un paraudzīties uz abu iestāžu aktivitātēm. Nu, varbūt jūs to lūdzu varētu ņemt vērā. Otrs jautājums, kas man ir ar jūsu līdzšinējo pieredzi vadot uh, izmeklēšanu pret teroristiem un organizētās noziedzības grupējumiem. Es gribētu pajautāt jūs profesionālo viedokli par Eiropas parlamentu lēmumu pārtraukt sarunas par eh, PNR, par pasažieru datu reģistru nolīgumu. Paldies, Brāns kungs! Paldies! Es neesmu lielākais entuziasts attiecībā uz Eiropas Savienību un tāpat arī pret Eiro just. Uh, bet tas jau neliedz man uh, ierasties uz šādām sēdēm un skatīties subjektīvi uz lietām. Apvienotajā karalistē, jūs te pieminējāt Eiropas arestu ordeni, tad apvienotajā karalistē arestu ordeni jautājums ir ļoti strīdīgs, jo, protams, uh, augstās tiesas un uh, augstākās tiesas ir uh, savus pilnvars zaudējušas, uh, nu, un tagad par nepietiekamiem uh, pierādījumiem ir jāizdod personu. Arest orders ir vienkārši instruments jūsu rīcībā. Es gribētu uzdot un uzdot optimistisku jautājumu, vai eiro jūs šajās koordinācijas sanāksmēs tā kritiski paraugās uz dalību valstu sniegtajiem pierādījumiem pirms tiek izdots aresta orders, nu vienalga no kur, kur valsts to grasās izdot. Pa citiem vārdiem sakot, vai eiro jūs tā otraizēji pārbauda šos pierādījumus? Uh, nu, tad tas kaut kādā zināmā mērā varētu attaisnot to, ko mēs uh, esam apvienotajā karalistē zaudējuši, pieņemot Eiropas arestu orderu. Jūs redzat, es esmu optimists. Paldies! Reply. Tagad jūsu kārtā atbildēt, Konings skundze. Es esmu pārliecināts, ka jūs atbildēsiet piecu, nu ne vairāk kā desmit minūšu laikā, jo, protams, mēs gribētu, lai uh, eh, pat, tulki varētu beigt darbu saulēcīgi. Nu, bet varbūt runājiet tā vispārīgi par tiem punktiem, protams, ieskaitot arī visinteresantāko punktu par koordināciju ar Eiropolu. To, to, to Libya in the fight against transborder crime and the possible cīņā pret pārobežu no, ro, noziedzību un uh, ko varētu darīt tuvākajā nākotnē. Common networking. Tad šī kopējā tīklu veidošana un arī pieredzes izmantošana apusēja abās aģentūrās, kas ir atrodama. Un vēl šis jautājums par iespēju uzlabot informācijas apmaiņu. All of the improvements that have been experienced in the area of liberty, justice and security. Mēs esam redzējuši to tik bieži, ka visi uzlabojumi, kas tiek piedāvāti šajā tiesiskuma jomā, vienkārši netiek saklausīti un to nedzird mūsu iedzīvotāji. Mēs pārstāvam viņus, bet iedzīvotāji to nezin. Mēs darām visu, ko varam. Mēs viņiem kalpojam, mēs palīdzam cīnīties ar pārobežu noziedzību, veidojam dažādas aģentūras un instrumentus, bet viņi nemaz par to nezin. Sāksim sākot kaut vai ar prokuroriem, arī ar tiesu varas pārstāvjiem, arī tie nezina, lielākā daļa tiesnešu nezina par iespēju, par to potenciālu, ko piedāvā mūsu eksistējošais instrumentāris. Mēs esam tik daudz gadus pie instrumentiem strādājuši, mums ir noteikts arī iespējas, ko mēs varam izdarīt, lai visi viņi zina un arī izmanto šīs iespējas. Paldies par atbildēm! How many seconds do I have to answer? Cik ir sekundes manā rīcībā, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem? Es skatos uz tūkiem un es atvainojos, ja es runāšu pārāk ilgi, centīšos runāt īsāk. Atbildot būsatila kungam. Jā, mums tiešām ir jāstrādā labi, mums ir jāpārliecina citus, mums ir jāpiesaista klienti, mēs esam atkarīgi no pieteikumiem. Jāsaka, ja dalībvalsts nav pārliecināts par mūsu lietarīgumu, tad mēs arī neko nevaram pretī viņam dot. Un vēl e, mums ir arī citi darbi, kas jādara, mēs nevaram īpaši reklamēties mēs pēdējo desmit gadu laikā esam strādājuši pie savām lietām, mēs esam strādājuši, bet neesam pārāk um, daudz ar promociju nodarbojušies. Es domāju, ka tas ir mūsu uzdevums. Es uzskatu, ka mums tomēr ir jālabo šī kļūda, ka mums ir vairāk jāstāsta par sevi, tātad vairāk sevi jāreklamē. Mēs neesam pārāk čakli šajā darba sadaļā. Uh, Mēs apmēram 50% mūsu darba nereklamējam, ka mēs koordinējam mūsu darbības ar dalībvalstu tiesu orgāniem, un te ir arī kaut kāda profesionāla noslēpuma. Mēs nevaram katru reizi bazūnēt par sasniegtu. Tātad šeit ir tāds līdzsvars ļoti smalks, kas mums ir jāuztur, bet esmu ļoti priecīga, ka jūs beidzāt savu sakāmo pozitīvi. Es negribu būt negatīvs, bet negatīva. Es tiešām piekrītu, ka mums ir kaut kas negatīvais, un tā ir komunikācija. Mums nav laba komunikācijas stratēģija, mēs pie tā strādājam, iesaistam puses. Uh, Un vissvarīgākās iemeslotās puses ir dalībvalsts. Mums tas ir jādara, un mēs jums pilnīgi simtprocentīgi piekrīt. Jūs teicāt cilvēku tirsniecība, bet tas ir uh, mūsu tieši bija cilvēku tirsniecības jautājums. Tas, ja jūs ieskatīsieties ziņojumā 2006. gadā, tad tur bija uh, slavena lieta tūkstots pret Franciju, un tur ir lielisks piemērs uh, kādai konkrētai lietai pateiku, kur um, konteksts bija cilvēku izniecība Francijā. E, tas bija saistīts ar desmit citām dalību valstīm. Rezultātā viss nonāca Lamanšā. Parasti Ziemeļ Francija e, jūs redzat e, situāciju, kad cilvēki maksā milzīgu naudu, lai norganizētu transportēšanu, cilvēku transportēšanu. Un mēs esam strādājuši ar Eiropolu, arī centrālo punktu Eiropolam Francijā un arī dalībvalstīm. Mums ir jāstrādā pret cilvēktirzniecību, bet atkal mēs esam atkarīgi no dalībvalstīm. Ja ir kaut kāda lieta, pie kuras būtu jāstrādā, bet dalībvalsts neko mums nesaka, tad mēs neko nevaram izdarīt paši no sevis. Vismaz šobrīd tā tas ir. Uh, Sipels kundze arī uzdev jautājumu. Es arī ar nepacietību gaidu, kad jūs mūs apciemosiet oktobrī. Jā, bet mums ir vajadzīgs dialogs, mums ir jāiesaistās mūsu kopējā tādā izpratnē, mēs arī cenšamies panākt šādu izpratni. Tad informācija arī ir milzīga nozīme. Nevar iesaistīties eh, koordinācijā, ja jums nav piekļuva pamatinformācijai. Pozīcija, kādā jūs iegūsiet informāciju, ir ļoti skaidra. Es citēju likumu, ka Eiropu Eiropolam ir jācīnās pret pārobežu noziedzību, pamatojoties uz informāciju, ko iegūs no dalībvalstīm un no Eiropola. Tātad abas puses ir vienādi svarīgas, ja mēs nestiprināsim informāciju, kas ir Eiropola rīcībā, tad mēs neko nevarēsim padarīt, bet mums ir vajadzīga informācija par terorismu. Jau vairākus gadus mēs strādājam ar lēmumu, kas liek dalībvalstīm obligātā kārtā sūtīt informāciju saistīt ar terorismu gan Eiropolam, gan Eirodžustam. Esmu strādājusi ar terorismu apkarošanais līmenī, un es teiktu, ka tas ir ļoti liederīgi šī stiprinātā pozīcija informācijas svarīgums ir ļoti svarīgs. Mēs arī varam uzraudzīt terorismu notiesāšanu, varam izsekot visas darbības, kas notiek ar teroristiem. Mēs varam pieprasīt arī speciālistus, kas ir nepieciešami. Mēs spējam analizēt specifiskas terorismu formas. Un te jā atsaucas uz 13. pāntu. Uh, ja būtu labi strādājis 13. vārds un mūsu jūraģas nacionālās koordinācijas sistēmas, un ja informācijas apmaiņa vispār strādātu lieliski, tad mūsu rīcībā būtu tik daudz dati, kad mēs tiešām varētu arī strādāt tā, ka paši ierosinam iniciatīvas un strādājam ar saviem koordinācijas mehānismiem. Un tad mēs varētu uzlabot situāciju. Mēs nedrīkstam. Uh, zaudēt mūsu iespējas, tāpēc, ka dalībvalsts nav nākušas klajā ar savu darbu daļu laikā, tad, kad vajag. Jo mums tiešām nav tāda iespēja klauvēt visām durvīm un lūgt, vai mēs nevaram šeit izveidot ilgtermiņa sadarbības mehānismu. Un tagad runāšu par 86. pantu. Vienprātība ir nepieciešama, bet tā nekad nebūs. Te mēs dzirdējām arī apvienotās karalists pārstāvi, visi nekad nedomās vienādi. Uh, tad vienbalsīgums nebūs. Droši vien mums ir jārunā par stiprinātu sadarbību ar kaut kādu dalību valstu daļu, un tas nozīmē, ka noteiktā darba daļā būs stiprināta sadarbība vienā daļā, un Eurojust sadarbību otrā daļā, un tad eh, Eurojustu loma būs izšķiroša, mums vajadzēs nodrošināt koordināciju, mums vajadzēs turpināt, eh, nodrošināt eh, cīņu pret koneks. Un tad arī mums jānodrošina darba koordinācija ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Visi skatās uz mani, ko lai es daru. Jum, priekšsēdētājs, jums ir tikai viena minūte, pēdējā minūte. Lūdzu, secinājums. Eiro jūs grib realizēt pakāpenisku pieju, koordinācija, sadarbība, un tad mums ir rezultāti, un tad stiprināta sadarbība specifiskās jomās Par terorismu TCM uzraudzība ļauj mums skaidrāk saprast, kā mēs darbojamies. Katrā ziņā mēs varam izsekot arī notiesāto personu likteņus, cik daudz tādu ir un tāda darba forma mums ir. EAWs was another of your uh, questions. Arestorders. Jūs vaicājāt, uh, par to. Mums ir 16. 17. pants, un mēs izmantojam eh, šos arestu orderus, risinām arī pretrunīgus jautājums, teiksim, varētu būt viens un tas pats arestu orders, kas ir izdots pret vienu un to pašu vērķu personu. Mēs zinām, kā darīties šai ziņā, un mēs eh, dažreiz arī domājam, kā labāk vienlaicīgi strādāt ar orderiem. 2007. gadā Milāns terorakta gadījumā mums bija piec dienu laiks, mums vajadzēja koordinēt eh, arestu orderu eh, piešķiršanu pret desmit valstu valsts piedarīgajiem. Tur bija gan Rumānija, gan Francija, gan Itālija un vēl vesela rinda valstu. Eh, bet tas nemaz nebija tik vienkārši, ne valoda, ne formāts nebija identiski lieki, un šajā konkrētajā situācijā mums noteikti bija svarīgs uzdevums. Es gribētu pateikties Maķie kundzei par jautājumu. Tā tas ir, ka mūsu apvienotās izmeklēšanas komandas strādā, un ne visas dalībvalsts zina par tādām. Tas ir naudas jautājums. Dažām dalībvalstīm nav naudas, lai piedalītos ģit komandās. Te ir arī izvietošana, ceļojuma izmaksas un citas izmaksas, tad tulkošana ir lielākā izmaksa. Jo, ja ir procedūra, tad ir jāstrādā tiecīgās valsts valodā, un tā ir problēma, ko mēs daram. Mēs šīs džita komandas organizējam kolēģiem. Saskaņā to grāmatā rokas grāmatu var izlasīt mūsu tīmekļa vietnē. Nepārtraukti mēs uh, stimulējam, reklamējam šo darbu, mums ir ļoti daudz panākumi, ļoti lieliski sasniegumi, bet tas uh, ir daudzas jautājums, ja mums nav īstais budžets, tad mēs neko daudz nevaram padarīt. Labi, runātāji ir gatavi atbildēt uz jautājumiem individuāli. Priekšsēdētais. Uh, Mums vajadzētu pabeigt šī rīta sesiju. Mēs uh, sakām paldies Konings kundzei, paldies, ka jūs atbraucāt pie mums, paldies, ka pastāstījāt par gada ziņām, un paldies, ka esat Eurojust priekškalā. Paldies, ka esat uh, ļoti entuziastiski, ka esat gatava strādāt, un noteikti mēs tiksimies ar jums biežāk. Um, Nākam rūden mēs dosimies uz Hāgu, uz Jurģest biroju, Lība delegācija tā būs. Un tad mēs varēsim detalizēt izpētīt visu. Un vienmēr ir iespējams iegūt papildu informāciju, ir iespējams izmantot rakstisko procedūru. Un liels paldies! Līdz ar to mēs beidzam rīta sanāksmi. 2.30 mēs sāksim darbu, lūdzu, nevis 3, bet pulksten 2.30. Paldies!